Good morning. Labrīt, dāmas un kungi. Labrīt visiem. If you want to take your seats. Lūdzu, ieņemiet savas vietas, lai mēs varam sākt šīs dienas sēdi. Thank you for your silence. If you want to take your seats, we get started with this second. Tātad mēs sākām savu uh, otro semināru starp parlamentārajā sanāksmē jautājumos par demokrātisko atskaitīšanos brīvības, tiesiskuma un drošības jomā. Uh, mums ir mūsu ekspertu panelis un šajā sesijā, kas ilgs stundu un 50 minūtes ir klāt Alets Viljams, kas ir Eirodžast kolēģijas eh, priekšsēdētājs. Tālāk Renāta Vēbere, mūsu kolēģe no Libe komitejas Eiropas parlamentā, un viņa ir referente Eirodžast jautājumos. Kā arī Kristīna de Frankunze, kura ir Beļģijas e, senāta tieslietu komitejas priekšsēdētāja. Un tagad es došu vārdu Alidam Viljamsa kungam, Eirodžast prezidentam. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Es gribētu pateikties par uzaicinājumu šodien uzrunāt jūs un piedalīties šajā starpparlamentārajā sesijā. Es centīšos runāt pavisam īsi par diviem aspektiem. Vispirms par Eiročast aktuālajiem darbiem un Eiročast nākotne, jo īpaši par to, kā esam iecerējuši nodrošināt Eiročast izvērtēšanu un atskaitīšanās sistēmu. Eirodžast uzdevumu Lisabonas uh, līgumā Eh, nodefinēja kā nepieciešamību stiprināt un veicināt sadarbību starp nacionālajām izmeklēšanas un krimināla vajāšanas eh, institūcijām um, nopietnu pārobežu noziegumu gadījumā. Un pie šī jautājuma mēs strādājam jau no brīža, kad Eiročas tika dibināts 2002. gadā. Un, ja paskatāmies uz savu iepriekšējo pieredzi, tad, domāju, ir pamats teikt, ka mums visai veiksmīgi tas ir izdevies. 2002. gadā mēs mēs saņēmām 200 pieprasījumus no dalību valstīm. 2009. gadā uh, tie bija apmēram 1400 palīdzības uh, pieprasījumi no dalību valstīm. Tātad pieaugums ir bijis septiņas reizes. Protams, mūsu rīcībā esošie resursi ir ierobežot. Mēs esam visai neliela organizācija. Mūsu budžets ir 30 miljoni eiro administrācijā strādā apmēram 200 cilvēku, kas apkalpo 50 uh, prokurorus no 27 dalībvalstīm, kuri darbojas Eirodžast ietveros. Mēs organizējam apmēram 130 sanāksmes par konkrētām lietām gada gaitā, un šo uh, sanāksmu mērķis ir atrisināt uh, Eh, problēmas, kas radušās eh, pārobežu organizētās noziedzības noziegumu izmeklēšanā. Eiročast ir vienkāršs un nebirokrātisks instruments, ar kur palīdzību dalību valstu izmeklēšanas un kriminālu vajāšanas institūcijas var iegūt palīdzību, sazinoties e-pastu vai telefonu, izmantojot tā saucamo National Desk, kas ir mūsu tiešās kontakta personas un um, ar šiem cilvēkiem var tikties nepastarpināti un var sasaukt arī tā saucamo Eirožast koordinācijas sanāksmi, lai atrisinātu jebkuras radušās problēmas. No dalībvalstu viedokļa raugoties, šīs problēmas varētu likties tiešām neiespējami atrisināt, piemēram, kā nodrošināt droši informācijas apmaiņas starp piecām vai sešām dalībvalstīm, kā nodrošināt, ka banku konti tiek iesaldēti atbilstošajā laikā, kā nodrošināt to, ka, piemēram, Eiropas ārestu orders tiek izpildīts. Un e, šādus jautājumus arī mēs e, risinām. Un Mēs strādājam arī ar apvienotajām izmeklēšanas e, komandām, un mēs nodrošinām arī finansējumu šīm apvienotajām izmeklēšanas komandām, kas arī kalpo par stimulu cīnīties ar pārobežu noziegumiem. Uh, Kas attiecās uz uh, prioritārijām lietām, tad tās pārsvarā ir saistīts ar narkotiku nelegālu tirzniecību, cilvēku tirzniecību, dažādu veidu krāpšanas gadījumiem, terorismu un kibernoziekumiem. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar saviem partneriem Eiropas Savienības līmenī, ir tīpaši ar Eiropolu. Uh, mūsu sēdeklis arī atrodas Hāgā, turpat, kur Eiropola mums ir izveidojušās ļoti labas uh, darba attiecības ar viņiem. Es gribēju pieminēt, ka uh, šajās 130 sanāksmēs par konkrētajām lietām Eiropol piedalās apmēram vienā trešdaļā no šīm sanāksmēm. Uh, Pavisam īsi es īsumā gribētu iezīmēt arī Eirodžast nākotne, jo tas varētu būt īpaši interesants kā arī izaicinājumu pilns laiks mūsu organizācijai. Patreiz mēs strādājām ar jauno pārskatīto Eiročas lēmumu, kas dalībvalstīm ir jāievieš līdz nākamā gada jūnijam. Un šī jaunā lēmuma būtība ir nodrošināt to, lai Eirožast būtu maksimāli operatīvs. Tas ir saistīts ar vairākiem aspektiem, bet ņemot vērā ierobežoto laiku, es pieminēšu tikai vienu, kas eh, iespējams ir pats svarīgākais. Tas ir informācijas apmaiņa. Jo Eiroģes tas ir vitāli svarīgi, lai palīdzētu dalību valstīm un citām Eiropas Savienības struktūrām to cīņā pret nopietniem pārobežu noziegumiem. Mums ir nepieciešama aktuāla, saulaicīga informācija. Un šī iemesla dēļ. Uh, jaunā lēmuma 13. pāntā ir atrunāts dalībvalstu pienākums nodrošināt Eirodžast ar informāciju, it īpaši par jebkuriem smagiem noziegumiem ar pārobežu dimensiju ja ir, un arī gadījumos, kad nepieciešama citu dalību valstu palīdzība. Tāpat esam sagatavojuši priekšlikumu attiecībā uz Nacionālo koordinācijas sistēmu. Tas nozīmē, ka tiks izveidots virtuālais Eirodžast birojs ikvienā dalību valstī, kur veidos uh, tieslietu sadarbības eksperti. Viņi izskatīs konkrēto lietu un izvērtēs, eh, vai mm, te piesaistāmi citi partneri, piemēram, Eiropas tiesu sadarbības tīkls, vai arī ar to var nodarboties Eirožast. Ir daudz dažādu projektu, kas ir izvērtušies pateicoties Lisabonas līgumam, un tos visus nav iespējams uzskaitīt, bet es gribētu pieminēt Eirožas līdzdalību iekšējās uh, drošības komitejā, COZI. Es atvainojos, saka uh, runātājs, uh, es uh, centos runāt pēc iespējas ātrāk, lai iekļautos un atvēlētajā laikā. Kas attiecās uz kauzī, tad Eiročas cer, ka mēs varētu nodrošināt šo tiesisko ieguldījumu no tiesību sargājošās perspektīvas kauzī struktūrā. Un mēs esam iecerējuši to izdarīt, izmantojot neformālo konsultatīvo fórumu, kurā ir iesaistīti ģenerāli prokurori. Uh, un kas tika izveidots Spānijas prezidentūras laikā un pie kur turpina strādāt Bēļģijas prezidentūra. Un uh, pie mums notiks nākamā šī konsultatīvā fóruma sanāksme, kur sanāk uh, kopā uh, visu dalību valstu ģenerālu prokuratūru vadītāji un ģenerālu prokurori. Vēl viens svarīgs aspekts ir uh, regulu projekti un Lisabonas līgumā 85. pāns, un komisija ir norādījis, ka viņa gatavo priekšlikumu šiem regulu projektiem uh, uz 2012. gadu. Tas būs ļoti svarīgs likumdošanas solis attiecībā uz Eiroģas nākotni, un Lisabonas līgums nosaka, ka ir jāievēro samērīguma un subsidiaritātes principi, piesaistot uh, parlamentu regulu tekstu veidošanā. Mēs jau esam uzsākuši Eirodžas struktūrā procesu, izvērtējot dažādus iespējamos variantus. Mēs organizējām ļoti interesantu semināru Brigē, no 20. līdz 22. septembrim, tad pirms pāris nedēļām un uh, tur bija ļoti interesantas praktiskās nodarbības. Uh, viens ietveros mēs sagatavojam konkrēts priekšlikums atbilstoši 85. pāntām, un viesošiem priekšlikumiem bija Eirodžas piešķirt pilnvaras ierosināt izmeklēšanu. Uh, uh pretstatā krimināla vajāšanai, ar ko mēs jau nodarbojamies, un tad izvērtās debats par to, ko tas nozīmē ierosināt izmeklēšanu. Vai tas Vai tas nozīmē, ka Eirodžast pieņems nesaistošas rekomendācijas, vai arī, ka mēs varēsim izdot saistošu lēmumu attiecībā uz izmeklēšanas darbību uzsākšanu, vai arī tas nozīmē, ka mums būs pašiem savi izmeklētāji Eirodžast struktūrā, kas virzīs lietu uz priekšu? Tātad tie ir daži no tiem jautājumiem, pie kuriem mēs strādājam, un Tāpat arī strādājam atbilstoši Lisabons līguma 86. pāntām. Tas ir par Eiropas Savienības prokuratūras veidošanu, izējot no Eirožast. Šeit, protams, arī pavars ļoti plašs lauks eh, debatēm attiecībā uz šī jēdzienu noformulēšanu. Un noslēgumā es gribētu parunāt par mūsu darba izvērtēšanu. Šī demokrātiskā atskaitīšanās ir vēl viens aspekts, par kuru mēs runājām Brīgas semināra laikā, ko es jau pieminēju. Un es domāju, būtu vietā teikt, ka šī novērtēšana sastāv no vairākiem elementiem, un mēs visi zinām Lisabonas līgumā noteikto, kur ir teikts, ka parlaments nodrošina Eirodžasta darbību pāraudzību. Un šeit es gribētu pieminēt varbūt tikai divus vispārīgos principus vai ierosinājumus. Eh, kas izkristalizējās eh, šī minētā brigas semināra laikā. Pirmkārt, ņemot vērā arī vakardienas diskusijas, varam teikt, ka ir atšķirība starp atskaitīšanos un kontroli. attiecībā uz Eirodžast aktivitātēm. Eirožast jau vairāk kārtīgi ir atskaitījies Libe komitejai, un mēs gribētu pateikties Libe komitejai, jo tā ir devusi ieguldījumu mūsu atskaitīšanās sistēmas veidošanā. Ja mēs ievērojam šo principu par atšķirību starp atskaitīšanos un kontroli, tad attiecīgi izriet no tā citi jautājumi, piemēram, uh, vai būtu jāraukās uz to, kā tiek izlietot Eiročast līdzekļi, vai tas tiek vērtēts pēc izskatīto lietu skaita, vai arī tas tiek vērtēts ņemot vērā reālo ieguldījumu tieslietu sadarbības jomā. Vēl viens jautājums, kas izvirzās šai sakarā, ir par to, vai Eirodžas novērtēšana nozīmē arī dalībvalstu ieguldījumu vērtēšanu, jo Eirodžas var nodrošināt šo pievienoto vērtību tikai un vienīgi tad, ja mēs saņemam adekvātu informāciju no dalībvalstīm un saņemam to saulēcīgi. Tie ir tikai daži no jautājumiem, kas eh, tika noformulēti pieminētā eh, Brīgas semināra laikā. Un savu uzstāšanos gribētu noslēgt ar vēl vienu ierosinājumu, kas izkristalizējās šo pro, eh, provizorisko diskusiju laikā. Tas ir. Mēs gribētu lūgt jūs izvērtēt iespēju izveidot standartizētu novērtēšanas sistēmu, jo mēs labprāt piedalāmies eh, šajā pirmajā informācijas apmaiņas eh, sesijā. Un ņemot vērā to, ka mēs, mums ir jāstrādā ar 27 dalībvalstu parlamentiem, plus Eiropas parlamentu, plus kozāk struktūru. Mēs attiecīgi uh, gribētu uh, padomāt uh, par šīs standartizētā izvērtēšanas procesa izveidošanu, tad lai mēs varētu atskaitīties visiem pēc viena standarta. Tālāk. Eirožast arī gribētu dot savu ieguldījumu šī procesa uh, plānošanā un veidošanā, un es ceru, ka mēs varēsim dot savu praktisko ieguldījumu tajā. Paldies! Thank you, Mr. Williamson. Thank you. Paldies, Viljamsona kungs, un paldies, ka izpratāt to, ka mums ir noteikts ierobežots laiks. Jau iepriekš arī pateicos nākošajiem runātājiem par maksimums desmit minūšu ilgu runāšanas laiku, lai mums būtu iespēja arī izdiskutēt jautājumus. Tagad no sākuma Vēbers kundze, kas pārstāv Libi komiteju. Paldies priekšsēdētāji! Pirmkārt, es gribēju pateikties Viljamsa kungam par viņa uzstāšanos. Un tagad ar prieku es kā Eiropas parlamenta referente par Eurodas, Eurojust eh, gribu pastāstīt jums eh, par savām idejām. Aģentūra tika izveidota pavisam nesen, bet ļoti daudz ir izdarīts un sasniegts. Eh, izskatīto lietu skaits ir vienkārši iespaidīgs, Bet tajā pašā laikā būtu jāsaka, ka dalībvalstis tagad sāk izprast aģentūras radīto pievienoto vērtību. Un šeit es runāju ne tikai par sinhronu izmeklēšanu, koordinēšanu, bet arī par labāko prakšu apmaiņu un sinhronizētu pieeju. Un tas arī ir atsaucies uz tā saucamo koordinācijas sanāksmu skaitu, kas ir palielinājies. Bet arī institucionālā aspektā attiecībā uz Eurojust daudz kas ir noticis. Piemēram, pirms 2008. 8. gada decembrī uh, tika pieņemts lēmums par Eurojust tālāku attīstību. Pirmais lēmums tika pieņemts 2003. gadā. Tagad mēs skatīsimies vēl uz papildus izmaiņām, kas varētu notikt nākotnē, ir tīpaši saistībā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Jo pēc šī līguma stāšanās spēkā ir mainījusies gan Eiropas parlamenta loma, gan arī Nacionālo parlamentu loma. Līguma 85. pants saka, ka Eiropas parlamentam un padomei atbilstoši parastās likumdošanas procedūras e, dokumentam ir jānosaka Eirodžast darbības joma, uzdevumi un tā tālāk. Tātad mēs darbojamies kopā, lai noteiktu Eirodžast nākotni. Atbilstoši šim pašam punktam gan Nacionālajie parlamenti, gan Eiropas parlaments tiks iesaistīti Eirodžas darbības izvērtēšanā. Ko tas nākotnē nozīmēs? Kas īsti mainīsies šai organizācijai? Kā mēs, kā parlamenti, darbosimies savā jaunajā lomā, kā mēs sadarbosimies? Šie jautājumi un arī citi jautājumi nāk manā prātā, kad es domāju par šo lietu. Uh, Man vēl nav atbilžu uz visiem jautājumiem, bet man liekas, ka šī sanāksme ir laba iespēja, lai runātu par iespējamām atbildēm un mēģinātu tās atrast. Paldies priekšsēdētāji, ka pieminējāt sanāksmi pirms divām nedēļām, kur organizēja Beļģijas prezidentūra Diemžēl šie semināri notika Strasbūras nedēļas laikā, un mums bija jāpiedalās plenārsēdē, kas, diemžēl, nozīmēja, ka mēs tur nevaram būt, un paldies, ka pastāstījāt mums par to, kas notika šajos semināros. Un es varbūt gribēju lūgt, varbūt sagatavot mums tādu detalizētāku dokumentu par diskusijām, par uh, priekšlikumiem šīta semināra rezultātā. Bet, nu, atgriežoties pie šodienas un runājot par mūsu jaunajām lomām, mums ir jāgaida, līdz komisija sagatavos savu priekšlikumu. Bet ko mēs no šie priekšlikumi varētu gaidīt? Pagājušā gadā tika pieņemta Stokholmas programma, un tur ir rakstīts, ka tiesiskās sadarbības jomā Eiropas padome uzsver nepieciešamību dalību valstīm un Eirodžastam ieviest padomas lēmumu 2009-426 kas kopā ar Lisabonas līgumu ļauj tālāk attīstīties Eirodžast, ieskaitot arī attiecībā uz izmeklējumu uzsākšanu un iespējamo interešu konfliktu atrisināšanu balstoties uz šī instrumenta ieviešanas izvērtējumu, varētu izskatīt jaunas iespējas atbilstoši līgumam, ieskaitot papildus pilnvarojumu Eirodžast nacionālajiem dalībniekiem, arī Eirodžast koledžai vai arī pat izveidojot Eiropas prokuroru. Atbilstoši komisija izveidoja darbības plānu, lai ieviestu Stokholmas programmu, un atbilstoši šim plānam tika izplatīts paziņojums par Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu iesaistīšanu Eirodžast aktivitāšu izvērtēšanā. Ir arī runa par pilnvarojumu piešķiršanu Eirodžast eh, uzsākt izmeklēšanu padarot Erģes struktūru daudz efektīvāku. Un šis dokuments tiks sagatavots 2012. gadā, savukārt pirmais 2011. Eh, Tātad mums vēl ir jāpagaida. Kā es teicu, pēdējās izmaiņas Erģes sakarā tika veiktas 2008. gadā. Un mēs, kā parlaments, izteicām savu viedokli uh, rezolūcijā, kas tika pieņemta, 2000, eh, kas tika pieņemta 2. septembrī. Tad vēl nebija skaidrs, kāds būs Lisabonas līguma liktenis, bet mēs vēlējāmies palielināt parlamenta lomu, lai nodrošinātu labāku demokrātisko uzraudzību. Tad mēs sapratām, ka nav pienākuma to darīt, bet kopienas likumdošana arī ļāva parlamentam aktīvi iesaistīties Eirodžast uzraudzībā. Diemžēl padome nevienu no mūsu priekšlikumiem neņēma vērā, un tāpēc mūsu ietekme ir diezgan ierobežota, un mums ir tikai iespēja izskatīt Eirodžast gada ziņojumu, arī novērtējumu ziņojumu, un komisijas ziņojumu par dalību valstu aktivitātēm un arī par attiecību uzturēšanas maģistrāta darbību. Tikai pēc 2008. gada mēs varējām eh, sākt strādāt savā jaunajā lomā. Un mēs jau tagad darbojamies proaktīvi. Mums ir jādomā skaļi, mums ir jārunā savā starpā, kā izveidot uh, Eirodžast demokrātisko atskaitīšanos, un es piekrītu šim vārdam atskaitīšanās, nevis kontrole. It īpaši mums par to ir jādomā, jo līguma formulējumi pieļauj plašu interpretāciju. Uh, jo 85. pants nosaka, ka regula nosaka, kā Eiropas parlaments un nacionālie parlamenti iesaistīsies Eirodžast darbību izvērtēšanā. Un mums šeit rodas jautājumi, ko īsti nozīmē Eirodžast darbība, kas īsti ir Eirodžast, vai tā ir visa koledža, vai tie ir nacionālie dalībnieki, Tāpēc mums šis jautājums varbūt pat būtu jāatrunā šodien šajā sanāksmē. Es esmu pārliecināta, ka mums ir jāapmainās ar labākajām praksēm, ar pieredzi, tā, lai nacionālās aģentūras e, varētu demokrātiski kontrolēt un uzraudzīt dalību valstīs. Man liekas, ka laba sadarbība nosūtīs pavisam spēcīgu signālu. Un pirms es beigšu, uh, Es nedaudz komentēšu iespējamās Eirodžast izmaiņas, it īpaši attiecībā uz uzdevumu loka paplašināšanu un Eiropas, proseku, eh, Eiropas prokuroru izveidošanu. Eh, šie jautājumi ir atrunāti līgumā, un arī priekšsēdētājs eh, tos pieminēja. Lai gan es uh, gribētu sākt ar uz pozitīvas nots, bet, diemžēl, esmu diezgan skeptiska par iespējamo attīstību. Es pati neesmu pret šādu te uzdevumu loka paplašināšanu, bet es neredzu, kā padomu tam varētu piekrist. Lai gan visas dalībvalstis ir piekritušas Stokholmas programmai realitātei, notiek pavisam savādāk. Un to mēs redzam uh, pēdējā uh, eh, Eirodžast lēmumā. Jo izskatās, ka tas, ko mēs uzskatām, kas nāks par labu mūsu pilsoņiem, nav nekas labs dalību valstu acīs. Piemēram, teiksim, ka juristi ir tādi konservatīvi cilvēki visās dalību valstīs, uh, Un vēl iemesls, eh, kāpēc dalībvalstis nevēlas šādu lietu attīstību, ir savu pilnvaru aizsardzība, jo viņas nevēlas nodot izmeklēšanas pilnvaras Eiropas aģentūrā. Un šeit mums ir paradoks. Dalībvalstis saka, ka Eiropas parlamenta deputāti var mēģināt risināt eh, nopietnu noziedzības problēmu, piešķirot papildus pilnvarojumu Eirodžast. Un mēs bažījamies par dažādu tiesību ievērošanu, piemēram, cilvēktiesību, tiesību uz taisnu tiesu un tā tālāk. Dalību valstis it kā piekrīt, bet likumdošanas akti, ko tās pieņem, runā pilnīgi ko citu. Tāpēc mums ir grūti izskaidrot saviem pilsoņiem, kā mēs varam izdeju, izveidot kopēju drošības taisnīguma zonu, ja mūsu dalībvalstis neusticās mūsu Eiropas aģentūrām. Un vēl nedaudz par Eiropas prokuroru. Jā, tāda iespēja ir līgumā atrunāta, bet skatoties uz esošo realitāti, izskatās, ka tā vismaz pašlaik ir tikai ilūzija. Un es piekrītu, ka pašlaik mums būtu vairāk jārunā par Eirodžast stiprināšanu, lai palielinātu dalību valstu ticību Eiropas līmeņa izmeklēšanai. Es uzskatu, ka ir svarīgi, ka mēs ņemam vērā Eiropas pilsoņu viedokļus, tad, kad runājam par izmaiņām Eirodžas sakarā. Un šeit es domāju par divām iespējām. Pirmkārt, ar tiešo komunikāciju, un otrkārt, izmantojot šāda veida sanāksmes ar Nacionālo parlamentu deputātiem, jo jūs pārstāvjat Eiropas pilsoņus savu valstu parlamentos. Un es ceru, ka šī sanāksme ir tikai sākums tālākai auglīgai sadarbībai. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Cerēsim, ka tā tas būs. Tagad vārdu dosim Kristīnai Defreņas kundzei, Tieslietu komitejas priekšsēdētāja no, no Beļģijas senāta. Man kolēģi jau ļoti daudz runāja šorīt par šo tēmu. Un viņi arī nedaudz pieskārās tam, kā Eirojus darbojas. Es vēlētos vēl vairāk parunāt par kontekstu. Es nevēlos atkārtot stāstīt par mūsu vēsturi, bet vēlos uzsvērt pāris problēmas, kuras būs jārisina. Krimināllietas tā ir viena no jomām, kas mūs visvairāk interesē, un dalība valsts to parasti uzskata par savas suverenitātes atspoguļojumu. Tādēļ tās, protams, nevēlas šajā jomā nekur piekāpties. Un līdz ar to parlamentam un komisijai bieži vien ir sam mazas pilnvaras šajā jomā. Līdz ar to tā ir joma, kur notiek starpvaldību sadarbība, un Amsterdams līguma rezultātā tika, tika īstenots projekts. Un īstenot arī konkrēti tieslietu pasākumu. Šajā krimināla lietu jomā ļoti ilgs laiks pagāja līdz sāk notikāda sadarbība starp valdībām, bija ļoti liela atšķirība salīdzinot ar policijas iestāžu sadarbību, kas notika daudz ātrāk, jo Eiropols jau pastāv kopš 95. gada, kad tika izveidota Schengen zona. Un šai Eiropas juridiskā telpa tika izveidota uz ļoti maz pamata pašā sākumā. Daži cilvēki vēlējās starpvaldības sadarbību ļoti stingrā ietvarā, bet eh, citas puses atkal vēlējās tādu supranacionālu pieeju. Mums ir maģistrāti Ženēvā, kas tur ieradās 96. gadā, un Viņi sāk celt trauksmi, sakot, ka pārobežu noziedzība pēc definīcijas jau ir uh, noziegums, kas ir nodarījums vairākās valstīs. Līdz ar to mēs nevaram koncentrēties tikai katrs uz savu juridisko telpu, jo tas varētu nākt par jaunu juridiskai procedūrai. Ir juridiskais kopums ar saviem iestrādātiem standartiem, kas tika izveidots Eiropas telpā. Protams, šī pārobežu noziedzība ir eh, fenomens, kas ietekmē vairākas valsts vienlaicīgi. Un dalībvalstis apzinās, ka ir nepieciešams uz to reaģēt institūciju līmenī. Pēc sakaru maģistrātu izveidošanu 96. gadā, 98. gadā mēs mēģinām izveidot sadarbības tīklu, bet uh, tas vēl darbojās tādā eksperimentālā fāzē un bija ļoti provizorisks. Eirojust sāka reāli darboties tikai 2002. gadā. Un beigās mēs esam pieraduši pie kompromisu meklēšanas uh, Un tieši šis eh, arī bija kompromiss, vienojoties par dažādām struktūrām. Tie, kas vēlējās sadarbības ar valdībām, saņēma zināmas priekšrocības. Un es personīgi strādāju mūsu senātā, kur mums ir jāpārnes Eiropas Savienības tiesību akti un jāsaka, nacionālo parlamentu deputāti vēlas nodrošināt demokrātisko kontroli. Es esmu piedalījusies ļoti daudz debatēs, kur senatori sūdzējās par to, ka nav pietiekama caurskatāmība šajā pamatlēmumā. Un apgalvoja, ka tur nav pietiekama demokrātisko mehānismu. Varbūt ar šīs dienas sanāks mums izdosies izgaismot un apgāst dažus no šiem mītiem. Protams, mēs sadarbojamies ar nacionālajiem parlamentiem. Mani kolēģi jau minēja par to, kā darbojas Eurojust un arī nedaudz pieskārās nākotnē. Skatoties 2009. Eurojust gada ziņojumu, Un jāskat, ka ir pastāvīgi pieaudzis lietu skaits, piemēram, par 15% no 2008. līdz 2009. gadam. Tas nozīmē, ka ir vairāk uh, lietu, vai tas nozīmē, ka ir vairāk noziegumu, vai arī tas nozīmē to, ka dati vienkārši tiek labāk apkopoti. Es nedomāju, ka šī statistika norādītu uz pārobežu noziegumu pieaugšanu. Optimā, optimistiski domājot, eh, varētu teikt, ka tas norāda uz to, ka Eirojustiskā aģentūra ir labāk atpazīstama un tā ir vairāk izmantot. Un kādas grūtības ir tagad? Mēs dzirdējām par Lisabonas līgumu un ka tas rada iespēju izveidot Eiropas prokuratūru. Un šādas biroja izveidošana Eirojustā nozīmīgi mainītu to vidi, kurā Eirojust darbojas. Vienlaiks radot arī pavisam citu kontekstu Eirojust darbībām. Vai šāda prokuratūra spētu atrisināt visas patreizējās problēmas? Kā es teicu iepriekš, ir divas uh, pretējas teorijas starp valdību sadarbība bieži vien tiek uzskatīta Uh, suverenitātes mazinājumu. Un ir jautājums tāds, vai ar šādas prokuratūras izveidi ir pietiekami daudz darīts, vai tas neizveidos vienkārši kaut kādu biroju, kas pats par sevi nenosaka juridiskās politikas, kas mums jāievēro. Viss ir atkarīgs no tā, kādus darbus tieši veiks šis iespējamais Eiropas prokuroru birojs. Ir iespējams, ka noziegumi, kas tiks skatīti, būs vienādi valstīs, bet varētu būt arī nelielas atšķirības. Jā, mēs varam izveidot šādu Eiropas prokuratūru, bet kādā veido tas izpaustos ir jāskatās arī uz to, kā šī prokuratūra reaģētu uz uh, vajadzībām, kas parādītos dalību valstīs. Tāpat, ja būtu šāda prokuratūras iestāde Eiropas līmenī, būtu jāskata tādi jautājumi, kā kas īstenos standartus un kas nodrošinās tiesiskumu. Nepietiek jau ar to, ka mēs sākam lietas izskatīt tiesā. Ir arī jāstāsta, kas pieņems lēmumu un spriedumu šajās tiesās. Eiropas līmeņa tieslietas vēl ir tikai savā pirmajos soļos. Protams, ir bijuši kļūdas un nākotnē būs daudz jāstrādā, lai radītu kopīgus likumus un radītu patiesu kriminālu lietu politiku Eiropas līmenī. Jautājums ir, kāda būs Eirodžast lomas citu spēlētāju starpā šī jomā, kas joprojām ir visai neskaidra. Paldies! Tagad mums vēl ir palicis nedaudz laika diskusijām, ir vairāk runātāji pieteikušies, Es eh, ieteiktu runātājiem iekļauties divās minūtēs, lai mēs varētu arī uzklausīt atbildes no mūsu ekspertiem. Spānijas deputātam vārds lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji, paldies Fernando kungam, paldies, kas organizējāt šādas parlamentu dienas, un šādi pasākumi palīdz mums ievērot eh, Lisabonas līgumu 85. pantu, kur tiek runāts par Nacionālo parlamentu līdzdalību Eirojus darbības izvērtēšanā. Un reaģējot uz mūsu ekspertu teikto, es vēlos apsveikt Eirojus vadītāju ar to, ka viņš piedalās mūsu kopējās komitejas sanāksmē, kur mēs runājam par ērģest izvērtēšanu, piedaloties senāta un parlamenta deputātiem. Domāju, ka būtu ļoti labi, ja viņš reizi gadā ierastos mūsu komitejā un nākamreiz mēs viņam jautājumus iesūtīsim jau uh, iepriekš. Attiecīgi, nu, tagad runāju par mūsu erjustu izvērtēšanu. Es vēlētos pieminēt ideja par kopēju izvērtēšanas procesu, kur būtu piedalī, piedalītos visi 27 parlamenti. Un vēlos paust arī mūsu apmierinātību ar progresu, kas nodrošināts juridiskā sadarbībā un to efektīvu darbību kopš Eirojust izveidas un tiem darbiem, ko ir dar, <coughs> darījuši nacionālajā parlamentā, lai pieņemtu tiesību aktus attiecībā uz noziegumiem, kas ietekmē dažādas valsts un reizēm visu savienību kopumā. Vēlos atsaukties arī uz Eiropas prokuratūru un paust mūsu atbalstu šādai domai, it īpaši runājot par savienības finanšu interešu aizsardzību. Mēs piekrītām Defriņas kundzei, ka ir nepieciešams definēt uh, konkrētas pilnvaras šādai prokuratūrai un uh, tās attiecības ar Olafu. Un uh, varbūt ekspertiem ir kas sakāms par Eiropas izvērtēšanu kopējām izmeklēšanas komandām, par rezultātiem, par atzinumiem, uh, kas ir saistīti ar tieslietu konfliktiem. Paldies. Itālijas deputāta vārds lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Es arī vēlos apsveikt šo iniciatīvu. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski. Un uzskatu, ka mūsu dāvums šeit būs ļoti liederīgs. Man ir liels prieks redzēt par to, kas notiek Eirojust. Esmu bijis kopā ar šo aģentūru no paša sākuma. Es uzskatu, ka Eiropa ir izvēle, izdarījusi pareizo izvēli. Mēs runājam šeit par saturu, par struktūru vienībām, kas nodrošinās šai organizācijai liederīgu lomu Eiropas līmenī. Es domāju, ka nevajadzētu skriet notikumiem pa priekšu, var redzēt, ka Lisbonas līgums sniedz ļoti daudz, nodrošino kriminālu izmeklēšanu. Un Itālijā mums ir daudz pie ir liela pieredze tīpaši antimafijas prokuratūrā, kurai bija tā pati problēma. Tas bija, tā bija Nacionāla prokuratūra, kas skatījās uz konkrētiem noziegumiem. un mēs to saskatām kā lielu grūtību. Būtu kļūda, ja mēs tagad censtos skriet notikumiem pa priekšu, uh, un runātu par šādu Eiropas prokuratūru, kas varētu pārņemt darbu no esošajām nacionālajām prokuratūrām. Manuprāt, mums ir jādomā par Eirojustu un prokuratūru, kas būtu darbotos līdzīgi kā mūsu pretmafijas organizācija un zināšanām, kas varētu tikt iegūtas pieprasot datus no dalību valstīm par visajām izmeklēšanām, kas ir ar starp robežu raksturu. Un ir jānodrošina arī stimuls. Tā nevar būt tāda neatkarīga darbība, ja vien nav pilnīgi skaidra Uh, redzama neaktivitāte. Mēs nevēlamies redzēt ērjust, kas aizskar nacionālo suverenitāti un mazina nacionālo iestāžu pilnvaras. Mēs vēlamies redzēt kaut ko, kas dod papildus vērtību un uh, pastiprina mūsu centienus valsts līmenī, lai apkarotu noziedzību vēl arī jārunā par kontroli. Tas nav otrpusējs jautājums, bet arī tas nedrīkst iejaukties tieslietu darbībās. Mums ir jāpārliecinās par tiesiskumu tam, kas notiek un jānodrošina politiskā atbildība, bet vēlos atkārtot, ka tas nedrīkst ietekmēt šīs organizācijas darbību. Tiesmēra kungs lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos pavisam īsi, jo nevēlos uh, ierosināt uh, nevajadzīgas debatas, uh, bet uh, runājot par pasākumu brigē, vai padome piekritīs šādām Eiroģest pilnvarām, tas ir ierosināt izmeklēšanu. Uh, Katrā ziņā es domāju, ka drīzāk tas varētu būt uh, priekšlikums uzsākt izmeklēšanu, kas varētu nākt no Eirodžast puses. Tālāk attiecībā uz kontroli un pārbaudi. Pirmkārt, tas nozīmē informācijas uh, iegūšanu ne, un uh, atbildības izvērtēšanu. Jāsaka, ka šai izvērtēšanai būtu jāņem vērā arī informācijas apjoms, ko Eirodžast saņem no dalību valstīm. Ja runājam par kontroli, tad dalību valstu parlamentiem šādu uh, terminu ir viegli uh, saprast, jo, teiksim, šie parlamenti ir pieraduši uh, veikt šos kontrols pasākums attiecībā uz uh, struktūrām, kas saņem informāciju un to izmanto. Tātad, jo vairāk uh, tiek nodrošināta pārbauda, jo lielāka uzticība un otrādi. Tālāk es piekrītu tam, ko teica Vēbers kundze, jo tas ir tas pats, ko es teicu vakar. Patreiz tās ir tikai ilūzijas. Neviena prezidentūra nevēlas noteikt jeb kādus termiņus un uh, uzņemties konkrētas saistības. Un visbeidzot, uh, patreiz, es domāju, nav iespējams vienoties par Eiropas līmeņa krimināla tiesībām. Uh, Lords Baunas eh, no apvienotās eh, Karalists Lordu palātas. Paldies priekšsēdētāji un liels paldies par man doto iespēju piedalīties šajās diskusijās. Vakar runājot par Eiropolu, es nācu klajā ar priekšlikumu un uzdevu jautājumu. Priekšlikums ir sekojošs. Tie pānti, kas attiecās uz uh, parlamenta veikto uzraudzību Lisabonas līgumā, tiek traktēti savādāk attiecībā uz Eiropolu un Eirojustu. Tomēr ir grūti redzēt jebkādu praktisku atšķirību starp šīm divām klauzulām. Tādēļ, lai kāda procedūra netiktu izstrādāta parlamenta veiktajai uzraudzībai par Eirojustu un Eiropolu, šai procedūrai ir jābūt vienkāršai, un es neredzu iemeslu, kādēļ šīm procedūrām būtu jābūt atšķirīgām, piemēram, attiecībā uz Eiropolu un uz Eirojust. Jo tādējādi mēs varētu ietaupīt daudz laika diskusijās, ja mēs varētu vienoties par vienotu formātu. Lai ko mēs neizlēmtu, ir izšķiroši svarīgi, lai gan Eiropas parlaments, gan dalībvalstu parlamenti saprastu, ka mēs runājam par atskaitīšanos, nevis par kontroli pār šīm institūcijām. Un visbeidzot, es uzdevu jau vakar šo jautājumu. Kādēļ komisija ir paredzējusi ieviest parlamenta uzraudzību pār Eiročās 2012. gadām, bet nevis attiecībā uz Eiropolu līdz 2013. gadām. Un ko mēs varam darīt, lai šos datumus pietuvinātu, jo atskaitīšanās parlamentām ir ļoti svarīga gan Eiropas parlamentām, gan dalībvalstu parlamentiem, it īpaši ņemot vērā jaunās pilnvaras parlamentārajām struktūrām. Tālāk šeit no rīta izvirsīt tie jautājumi un problēmas varētu nozīmēt to, ka šis datums tiks atlikts vēl vēlāk. Bet es domāju, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Un tagad došu vārdu Tenālija kungam no Itālijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Lisabonas līgums ir pavēris jaunas iespējas gan attiecībā uz kriminālu tiesību, gan civilu tiesību normām un nacionālo parlamentu aktīvu līdzdalību šajā tiesu struktūru sadarbības schēmā. Jāsaka, tas, ko mēs patreiz vērojam, ir tikai pirmais solis ceļā uz iecerēto modeli. Un es domāju, ka to vajadzētu noteikti pastiprināt, izmantojot dažādus sadarbības ceļus. Vispirms ir nepieciešamas ļoti ciešas konsultācijas ar dalībvalstu parlamentiem šajos jautājumos, it īpaši tad, kad iet runa par pasākumiem, ko veids Eirodžast e vai Eiropol. Un šīm sanāksmēm ir jābūt, jānotiek e, regulāri un pastāvīgi. Ja raugāmies uz šīs sesijas tēmu, tad es domāju, ir tikai pamatoti teikt, ka Eirodžast, kā jau arī norādīts ziņojumos, Tātad Eirodžas pienākums ir atskaitīties parlamentām, bet to ir visai grūti nodrošināt, jo mums ir jānodrošina gan demokrātiskā uzraudzība, gan arī šī atskaitīšanās. Un ja mēs paskatāmies uz Lisabonas līgumu ietekmi uz Eiročast, tad mēs redzam, ka mums būtu jāvirzās uz priekšu maziem un apdomīgiem solīšiem. Ja runājām par kriminālu izmeklēšanas uzsākšanu vai kriminālu izmeklēšanas procesa koordinēšanu, kā arī par jurisdikciju, konfliktu situāciju risināšanu, tie ir ļoti sensitīvi un delikāti jautājumi, kas līdz šim bijuši dalību valstu prerogatīva. Piemēram, Itālijā eh, precedentiesības veido konstitūcijas uh, mugurkaulu. Tādēļ es domāju ļoti svarīgi tas, kā mēs izlēmjam rīkoties. Bez tam, kas attiecās uz Eirodžast un Eiropolu aktivitātēm, to veikšanai ir jānosaka konkrēti kritēriji, kas attiecās uz prokuratūru. Tad šeit, es domāju, mums ir nepieciešams pastiprināt sadarbību un Tas, to es saku raugoties uz eventuālo Eiropas prokuratūras izveidošanu, kas attiecās uz kriminālu tiesībām. Šeit mums jābūt ļoti piesardzīgiem, jo tas būtiski ietekmēs eh, dalībās likumdošanu. Un tagad došu vārdu Eiropas eh, parlamenta deputātam Knīdī kungam. Paldies! Uh, Labu laiku atpakaļ es eh, biju Eiropas parlamenta izveidotās izmeklēšanas komitejas dalībnieks, kur gāja runa par krāpšanas schēmām saistībā ar tirzniecību. Un Viena no rekomendācijām, kas izrietēja no mūsu darba, bija Eiropas prokuratūras izveidošana. Daudz ūdeņu ir aizritējis, un daudz joprojām uzskata, ka tas patreiz nav iespējams, tīpaši ņemot vērā patreizējo politisko klimatu. Tomēr man tas ir pārsteidzoši, un es gribētu dzirdēt Eirodžast viedokli par to, vai ir nepieciešama Eiropas prokuratūra vai nē. Tas ir atrunāts Eiropas Savienības funkcionēšanas līgumā, un es gribētu dzirdēt no jūsu puses, kāds ir jūsu iedoklis par to. Paldies! Zvaras kungs, Grieķijas parlaments lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Šeit jau izskanēja uh, viedoklis par to, ka mums uh, būtu jānoprecizē, kāda ir konkrētā noteikto funkciju uh, loma un jēga. Piemēram, ja runājam par parlamentāro pārbaudu, tad šeit mums ir jābūt drošiem, ka mēs visi saprotam šo jēdzienu vienādi. Tālāk. Ir jāatcerās, ka mēs nevaram vēl runāt par nākotnes Eiropas mēroga prokuratūru, ja vien šī struktūra uh, neiekļaujas jau esošā skaidrā un caurskatāmā Eiropas mēroga struktūrā. Ja runājam par prokuratūru, tad ir jāveido arī Eiropas krimināla tiesa, ir jāveido Eiropas krimināla tiesību sistēma, jo pretējā gadījumā visas šīs darbības ir bezjēdzīgas. Mans trešais komentārs ir par nepieciešamību saprast, ka ja mēs veidojam jaunu Eirodžast, ja un nosakām Eirodžast tādu praktiskāku un konkrētāku lomu kriminālu vajāšanas kontekstā, tad mums ir jāatcerās, ka mainīsies Eirodžast būtība, ne tikai funkcijas. Ko es ar to gribēju pateikt? Es gribēju norādīt, ka es eh, darbojos Grieķijas eh, parlamenta vienā no izmeklēšanas komitejām, kas izmeklē uh, līdzīgu skandālu Grieķijā, un es gribētu vaicāt tālāk uh, informāciju par uh, to, kā mēs redzam Eirožast darbību. E, ja runājam par šo Siemens lietas izmeklēšanu Grieķijas parlamentā, tad e, šīs e, pretlikumīgās darbības ir būtiski ietekmējušas um, finansiālo situāciju, Grieķijas budžetu, un šeit es domāju, uh, būtu nepieciešama maksimāli vispieejamā informācija. Tālāk, ja runājam par pārobežu noziegumiem un korupciju, tad mēs noteikti gribētu, lai mūsu rīcībā tiktu nodrošināta maksimāla informācija. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es redzu, ka Bronksa kungs vēlas izteikties. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Vai dalībvalstis policijai vai var likt e, tērēt līdzekļus izmeklēšanas veikšanai? Ja ir aizdoms par pārobežu noziegumu, kas netiek traktēts kā noziegums tajā valstī, kur tiek pieprasīts veikt izmeklēšanu, šeit varētu rasties situācija, kad, piemēram, vienā valstī tiek teikt politiska uzruna, bet tā tiek pārraidīta uz citām valstīm, kur šie noteikumi un likumi par eh, runas brīvību ir daudz striktāk. Šeit es runāju par Holandas gadījumu, eh, par Vil, Vildensa, Girta Vildensa gadījumu. Un Defrēna kundze zināmā mērā deva atbildi šo jautājumu, kad viņa teica, ka mums ir nepieciešams vienas un tās pašas normas, un tad mēs pat vairs nevarēsim izlikties, ka dalībvalsts ir neatkarīgas un suverēnas. Paldies! Es domāju, ka mums vēl ir laiks, lai dotu vārdu Eiropol prezidentām, lai atbildētu uz jautājumiem. Viljams Kungs. Paldies! Atbildot uz jūsu jautājumiem, komentāriem, es gribētu runāt par divām lietām. Pirmkārt, par atskaitīšanos un kontroli. Man liekas, ka pastāv tāds vienots viedoklis par to, cik svarīga ir tā patiesā īstā atskaitīšanās, un netiek runāts par uh, konkrētu lietu kontroli. Un svarīgi šeit ir norādīt uz to, ka jau pašlaik Eirodžast ir nacionālie dalībnieki, kas sagatavo ziņojumus savām nacionālām iestādēm un dažos gadījumos arī nacionālajiem parlamentiem. un tas jau varbūt varētu kalpot par piemēru, kā mēs varētu darboties nākotnē. Bet joprojām pastāv atšķirība starp atskaitīšanos un kontroli, bet tajā pašā laikā mēs varam arī runāt par partnerību starp Eurojust un nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentu, un šo partnerību varētu arī stiprināt. Otrs jautājums Ehm, daudz no jums jau tam pieskārās. Un šeit es runāju par Eiropas prokuroru dienestu vai par Eiropas prokuratūru. Ja mēs šeit runājam par Eirodžast eh, viedokli vai skatu punktu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka šis būs politisks lēmums, nevis Eirodžast pieņem šo lēmumu. Šajā sakarā Eirodžast vienīgais, ko var darīt, ir varbūt sniegt savu ieguldījumu debatēs, politiskās debatēs par to, vai vispār jāizveido šāda prokuratūra vai nē. Un šis ieguldījums varētu nākt no konkrētu gadījumu izmeklēšanas arī saistībā ar lietu koordināciju, piemēram, finanšu pārkāpumiem, kas ierobežo Eiropas interešu ievērošanu, kam konkrēti, piemēram, varētu pievērsties Eiropas prokuratūra, ja tāda tiks izveidota. Varētu būt runa arī par problēmām, kas saistītas ar izmeklēšanas veikšanu, un varbūt šajā jomā Eirodžas nav pietiekoši daudz strādājis, bet kas būtu ārkārtīgi svarīgi nākotnē. Eirodžast būtu jāmācās no problēmām, kas radušās šo lietu izmeklēšanā, un arī varbūt būtu jāizplata informācija par labākajiem risinājumiem un labākajām praksēm. Tātad tie ir tie divi galvenie jautājumi, eh, kurus es varbūt izsicināju no jūsu komentāriem un jautājumiem. Paldies, Viljams kungs, tagad Vēbers kundze. Jā, pavisam īsi. Mums būtu jāskatās uz tiem vārdiem, ko mēs izmantojam, uz angļu valodas izmantošanu. Jo, cik man ir zināms, uh, vārdam accountability nav precīza tulkojuma dažās valodās. Un šeit mums būtu varbūt jārunā par aktivitāšu uzraudzību. Un tad mēs varētu ņemt vērā visu, ko teica mūsu kolēģis Demera. Šeit es izmantošu arī vārdu kontroli. Uh, Un šis vārds aprakstīs to kontroli, kāda varētu būt kontrolējot atsevišķas lietas. Bet tajā pašā laikā mums būtu jāizdomā vai jādomā par mehānismiem, atbilstoši kuriem uh, cietušās puses, kas ir cietušas Eirodžast eh, darbības rezultātā, varētu griezties pie nacionāliem parlamentiem vai pie Eiropas parlamenta un mēģināt risināt esošo situāciju. Eh, runājot par prokuratūru un atbildot uz Vilderskunga jautājumu, šajā parlamentā bija diezgan liels atbalsts Eiropas prokuratūrai. Bet līdz šim mēs esam redzējuši, ka ne tikai attiecībā uz šo jautājumu, bet arī attiecībā uz Eirojust un Eiropolu eh, papildus pilnvarojumu dalībvalsts ir bijušas diezgan rezervētas, Jā, protams, ja būs Eiropas prokuratūra, tad ir vajadzīgs arī Eiropas krimināla likums, gan pēc būtības, gan arī procedurālās e, prasības ir jāizstrādā. Un ja mēs skatāmies uz to, ko esam līdz šim sasnieguši, tad redzam, ka mēs pat vispār nesam spējuši atrisināt e, jurisdikciju konfliktus, jo dalībvalstīm ir dažādas intereses, Ja mēs godīgi paskatāmies uz Eurojust un uz kopējām izmeklēšanas komandām un pieņemtajiem lēmumiem, un uz to, kā lēmumi tika pieņemti, tad šis process sākās ar to, ka lēmuma projektā tika Eirodžast piešķirtas papildus pilnvaras par kopējo izmeklēšanas komandu izmantošanu, uh, bet beigu, beigās izrādījās, ka dalību valstīm ir arī pilnvaras apstiprināt šīs komandas katrā gadījumā. Tāpēc mums ir jāskatās, kā padome, kā dalību valstis būs gatavas piešķirt pilnvaras uzsākt izmeklēšanas procesu. Un tad mēs varēsim labāk redzēt, vai padome atbalstīs un kā atbalstīs Eiropas prokuratūras ideju. Dažos vārdos tikai. Dafreņas kundze. Mēs redzam, cik politiski jutīgs šis jautājums ir. Mums bija detalizētas diskusijas par šo jautājumu ar Eiropas ārlietu ministriem, tieslietu ministriem par krimināltiesību jomu un par suverenitātes ierobežošanu. Un jūs redzat, ka jo vairāk mēs runājam par šo jautājumu, jo vairāk rodas grūtību, kas būs jāpārvar, un šīs grūtības ir vienkārši milzīgas. Un uzklausot jūs, es sapratu, ka nacionālā suverenitātes problēma ir visu šo te problēmu centrā, jo neviens nepiekritīs Nacionālās prokuratūras aizvietošanai. Visi jau paliks, visi vēlas palikt eh, tādā situācijā, kāda tā ir. Un tad mums arī ir jārunā par Eiropas kriminālu tiesību telpu. Un es neredzu, kā šeit mēs varētu runāt par reāli strādājošu Eiropas prokuratūru. Un uh, arī kolēģis no Grieķijas laikam teica, ka šī gadījumā arī Eiropas kopienu tiesai būtu noteiktas kompetences jāpiešķir. Eh, runājot par parlamentāro uzraudzību, jā, mums ir Lisabonas līgums, un tur ir teikts, ka var izveidot prokuratūru. Un man liekas, ka Eirodžast loma šajā būtu tāda, ka palīdzētu izprast, kāda tad loma būtu šai prokuratūrai, un nākotnē mums būtu jāskatās uz tādu plašāku jautājumu par Eiropas kriminālu tiesībām un visiem saistītajiem jautājumiem. Un šeit jānosaka arī dažādi sodi, Un, ja šādi sodi būs, tad ir nepieciešami arī tiesiski instrumenti, lai šīs, šos sodus piemērotu. Priekšsēdētājs saka paldies visiem, kas piedalījās trešajā darba sesijā. Tagad sāksim ceturto darba sesiju, kur mēs lūdzam prezidijā sēsties Gunteru Ceupensa kungu, kas pārstāv Beļģijas prezidentūru, Karlos Koelho kungu un Anmariju Eskafieru. Yes. Dear members, if you allow us all. Deputāti, vai mēs varētu sākt ceturto darba sesiju, kas būs veltīta jau pašam sākuma jautājumam. Tātad parlamentārā kontrole brīvības, drošības un tiesiskuma telpā Tātad viss sākās ar to, ka dalībvalstis pirms 25 gadiem izveidoja Schengenas zonu, Schengenas projektu, Schengenas ideju. Tātad mēs atzīmējam 25. gadskārtu Schengenas līgumam, kas tika parakstīts Šengens pilsētā Luksemburgā, ja es nemaldos, piecas dalībvalstis to sākotnēji eh, parakstīja, un līgums aptver aizvien lielāku skaitu valstu, iekļaujot arī valstis, kas nav Eiropas Savienībā, piemēram, Islandu, Norvēģiju un Šveici. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, kas joprojām ir attīstības procesā, un tāpēc šeit mums ir virkne ekspertu, kas strādā ar šo jautājumu. Pirmkārt, Gunteru Kaupensu, kas ir um, Beļģijas prezidentūras Schengens izvērtējuma darba grupas priekšsēdētājs. Uh, viņš būs pirmais runātājs, tad būs Karlos Kaļjo, kas nāk no Libes komitejas, viņš ir referents Schengens jautājumā, un trešā runātāja būs Eskofieras kundze no Francijas senāta. Viņa ir senatore. Es gribētu lūgt jūs iekļauties desmit minūšu limitā. Paldies, priekšētāji. Labrīt visi. Man sauc Gunters Kjūpins. Es strādāju Beļģijas iekšlietu ministrijā un Eiropas saimnības prezidentūras laikā es vadu darbu grupu par Schengens izvērtēšanu. Savā sev atvēlētajās desmit minūtēs es īsumā pastāstīšu par Schengen zonu, attiecībos to, kā to skatās Eiropas padome, un arī pastāstīšu par izvērtēšanas mehānismu. Kā tika teikts, 85. gadī Francija, Rietumvācija, Nīderlanda, Luksemburga un Beļģija izveidoja teritoriju bez iekšējām robežām. Šobrīd Schengen zona ir pap krietni paplašinājušies, iekļaujot dalībvalstis, kurās ir nodrošināta brīva pārvietošanās. Kā tika teikts, Šveice ir jaunākā Schengens zonas dalībniece, kas pievienojās 8. gada beigās. Ir konkrēta situācijas attiecībā uz apvieno karalisti Nīrī, kas piedalās vai nepiedalās šajā sistēmā. Tāpat Schengens zonā ir iekļautas valstis, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts, piemēram, Islande un Norvēģija un Šveica. Galvenais mērķis izveidojot zonu bez iekšējām robežām bija, lai nodrošinātu brīvu pārvietošanos, vienlaikus nodrošinot augstu drošības līmeni šajā zonā. Nesen šis princips tika pasvītrots arī Stokholmas programmā un arī Lisabonas līgumā. 67. pantā rakstīts, vienībā sastāv no brīvības, drošības un tiesiskuma zonas, neatkarīgi no atsevišķo dalību valstu tradīcijiem. Šāda Schengen zonas izveide dod, dod daudz priekšrocību, piemēram, izveidojot drošu zonu bez iekšējām robežām. Bet tas ir vairāk kā tikai iekšējo robežu atcelšana. Tāpat tiek izveidot kopēja datubāze, iek eh, nodrošināts starp robežu policijas sadarbība, sadarbība tieslietu jomā, Schengens vīzu izsniegšana un ļoti augsta datu aizsardzības līmeņa nodrošināšana visās dalību valstīs. Atlikušajās desmit minūtēs vēlētos kodolīgi pastāstīt par izvērtēšanas mehānismu, kas darbojas kopš 98. gada un konkrētāk par Eiropas Savienības padomes lomu un eh, darba grupu, ka ir piešķirts mandāts. Izvērtēšanas mehānismam ir divi galvenie mērķi. No vienas puses nodrošināt kandidātu valstu izvērtēšanu, pie, kā šobrīd tas tiek darīts Bulgārijā un Rumānijā. Tā tas ir izvērtējums tā sauktā pirmajā mandātā. Un otrkārt, izveidot veikt izvērtēšanu, lai pārliecinātos, ka Schengen zonas dalībnieki joprojām atbilst Schengenas tiesību aktu prasībām. Un, piemēram, joprojām veids robežu pārbaudes vai pareizi sniedz vīzas. Mēs tos devējam par izvērtēšanu otrajā mandātā, tā kā ir tāda atšķirības ar pirmo un otro mandātu. Schengen zona balstās uz savstarpēju uzticību. Dalībvalstis valstis atceļ iekšējās robežas, bet tām ir jābūt drošām par to, ka ir pareizi pārbaudas uz Schengen zonas ārējās robežas. Izvērtēšanas sistēma, kas izveidot, lai to nodrošinātu, balstās uz to pašu savtarpējas uzticības principu un tādēļ to dēvē par tādu nu, peer-to-peer -peer izvērtēšanu. Es jau teicu, ka šis izvērtēšanas mehānisms darbojas kopš 1998. gada uz to brīdi izpildu komiteja izveidoja pastāvīgo Schengens izvērtēšanas komiteju un piešķīra taiskā mandātu, un to var atrast konkrētā komiks 9826 DEF. Tur jūs varat atrast šī Schengens izvērtēšanas mandātu. Amsterdams līgums iestrādājas Schengens līgumu Aki komunitē, Un šī komiteja tika iekļauta Eiropas Savienības padomē un šī padomas ģenerāla sekretariātā. Pēc tam izvērtēšanas mehānismu īsteno Šengens izvērtēšanas darba grupa, kuru es Beļģijas prezidentūras ietvaros arī vadu. Tad kāda ir mūsu darbība šodien? Lai valstis izvērtētu otrajā mandātā, šī kārtība ir fiksēta ilgtermiņa kalendārā. Konkrēti tas nozīmē, ka 2010. gadā šogad mēs esam izvērtējuši situāciju Austrijā, Itālijā un Grieķijā, Spānijā un Portugālē pašlaik šī izvērtēšana noris. Tās ir tātad izvērtēšanas otrajā mandātā. Pirmajā mandātā mēs izvērtējām Bulgāriju un Rumāniju, un Lichtensteinas izvērtēšana arī droši vien tiks organizēta vēl šogad. Nākamgad mēs skatīsimies uz tādām ziemeļu valstīm, uh, Dāniju, Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju. Un pagājušajā gadā mēs skatījāmies uz Franciju, Vāciju un Beneluksa valstīm. Tātad jau mēnešus pirms sākas izvērtēšanas process valstī ir jāatbild uz plašu anketu un jāiesniedz statistikas dati. Tas ir pamats, uz kur tiek veidot izvērtēšanas programma, kas ir kā izejas punkts pašai izvērtēšanai ir septiņas nodaļas šim izvērtēšanas mehānismam. Tas nozīmē, ka ir septiņas izvērtēšanas programmas, tiek nosūtīts septiņas izvērtēšanas komandas un katrai valstī tiek sagatavot septiņi izvērtēšanas ziņojumi. Tas tā sateicu vispārīgi, jo, protams, nav vērts uh, Austrijā, piemēram, veikt uh, jūras robežu pārbaudi un tāpat arī nav vērts arī, piemēram, Beļģijā veikt sauszemes robežu pārbaudi. Tas ir saistīts arī policijas sadarbību, datu aizsardzības, sauszemes, gaisa, jūras robežu pārbaudi. Nodaļa ir arī par vīzu izsniegšanu konsulātos un vēstniecībās un tiek izvērtēta arī Schengens informācijas sistēmas piemērošana katrā valstī. Katrai nodaļai tiek sagatavota izvērtēšanas programma, kuru vada prezidentūra un padomu ģenerāls sekretariāts, nākamā prezidentūra valsts pārstāvi un Eiropas komisijas pārstāvi. Šī izvērtēšanas programma ir jāpieņem Schengens izvērtēšanas darbu grupai, un var tikt eh, šī darba grupa arī ieviest izmaiņas programmā, ja tādas ir nepieciešamas. Tad, kad programma ir sagatavota, tad tiek izsūtīts uzaicinājums ekspertiem, un vienā izvērtējumā eksperts skaits atšķirās atkarībā no pārbaudas veida. Piemēram, robežu izvērtēšanā ir 12 līdz 15 eksperti, bet SIS izvērtēšanā ir 5 līdz 6 eksperti. Izvērtēšanas programmas sastāv no vispārīgām prezentācijām, bet pašas svarīgākās Daļa šādās izvērtēšanās ir apmeklēšana uz vietas, kur eksperti var novērtēt, cik lielā mērā vērtējumā valsts atbilst Schengen sakī. Tas ir eh, tā dēvētais harta key, Schengen kodeks, vīzu kodeks un no otras puses tā dēvētie soft akī, labākās prakses katalogi, kas ir sabiedriski pieejami rekomendācijas un pieredzi no iepriekšējā izvērtēšanas kārtas. Katras izvērtēšanas misijas beigās tiek sagatavots ziņojums, kur tiek minēti trūkumi un ieteikumi, un minēts arī labākās prakses, kas var palīdzēt citām dalībvalstīm. Šajos ziņojums arī jutīga informācija, piemēram, par trūkumiem dažos robežu čēršošanas punktos. Šīs Šie ziņojumi tiek iesniegti un skatīti Schengens izvērtēšanas darba grupā, un balstoties uz šo ziņojumu, izvērtētā valsts veids papildus darbības, lai norādītu, kādi tiek novērsti norādītie trūkumi. Pēc ja septiņu jaunu dalību valstu pievienošu septītajā gadā ir veikti uzlabojumi šajā mehānismā, un Čehijas prezidentūras institīvas rezultātā tika uh, pilnveidota sagatavošanās izvērtēšanas misijām, un Beļģijas prezidentūras laikā ir pilnveidot šī follow-up procedūra. Noslēgumā vēlos minēt, kādas problēmas mēs saskatām nākotnē. Mēs gaidām Eiropas komisijas modificēto priešakumu, lai uzlabotu Schengens izvērtēšanas mehānismu, un tas varētu tikt iesniegts novembrī. Nākamo mēnešu gaitā tiks pabeigta izvērtēšanas procedūra Bulgārijai un Rumānijai, kas būs ļoti būtisks solis. Tā būs iespēja sinhronizēt Schengens robežu ar Eiropas saimnes robežām. Un vēl viens būtisks jautājums, kur iesaistījies arī parlaments, ir demots, ka atskaitīšanās brīvības un tiesiskuma jomā, un mēs esam pārliecināti, ka mums ir jāmeklē kopīgas sadarbības iespējas visām trīs institūcijām, lai mēs nodrošinātu brīvību un neapdraudētu mūsu drošības līmeni. Un tikai kopā mēs varam panākt labāku situāciju Eiropā. Paldies Koipenkungam, un tagad uzklausīsim mūsu referentu no Libe komitejas Karlosu Koeljo kungu. Paldies priekšsēdētāju! Es gribētu sveikt mūsu vidū uh, deputātus no dalībvalstu parlamentiem un it īpaši Portugāles deputātus. Es gribētu teikt, ka ir pagājuši jau 25 gadi kopš Schengenas eh, šīs sistēmas veidošanas sākumiem. Uh, Kaipens jau norādīja uz to, ka pirms 25 gadiem piecas dalībvalstis sanāca kopā, lai padziļinātu Eiropas kopienu un viņi izveidoja Schengenas telpu. Tādējādi reaģējot uz kritiku, kas izskanēja, jo kapitāls preces un pakalpojumi uh, varēja pārvietoties brīvāk nekā cilvēki. Tādēļ tika izveidot šī Schengenas telpa, lai Eiropa kļūtu par pilsoņu Eiropu. Schengens līgums ir viens no Eiropas Savienības panākumu stāstiem, jo tagad mums ir kopīgās robežas mēs spējam cīnīties kopā pret organizēto noziedzību, mēs redzam policijas un tiesu sadarbību, tiek izveidots tādas aģentūras kā Frontex, Europol, Eurojust. Bez tām mēs redzam arī finansiālo solidaritāti pateicoties ārējo robežu fondu izveidošanai. Tagad 25 dalībvalsts veido 40 tūkstošu kilometru jūras robežu un apmēram 8 tūkstošu kilometru sauszemes robežu un ietver sevi apmēram 400 miljonus iedzīvotāju. Jāsaka, ka drīz vien mums būs 28 Schengenas valsts ar Lihtensteinu, Bulgāriju un Rumāniju, kas pievienosies šai telpai. Šengens eh, telpa veicina turismu attīstību, tirdzniecības attīstību un, un, attīstību un Eiropas cilvēki satuvinās. Tomēr šāda brīva pārvietošanās nozīmē arī lielāku atbildību un mums ir jārēģē uz izaicinājumiem kopā. Ikviena dalībvalsts ir atbildīga pati par savu robežu kontroli un šeit es runāju par visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir jābūt savstarpējai uzticēšanās, un jums ir jāuzticas citu kapacitātei, lai varētu reāli mm, ieviest eh, robežu kontrolas pasākumus. Šengenas telpa ir atkarīga no tā, cik lielā mērā katra dalība valsts efektīvi realizē savu robežu kontroli. Vispirms tātad, protams, tā ir fiziskā kontrola, un otrkārt ir jābūt uh, pietiekami ātrai reaģēšanas spējai, lai neapdraudētu Eiropas Savienības un Schengens telpas drošību. Dalību valstis uh, var izsniegt kopīgās Schengens vīzas, iz, tās ir izveidojušas atbilstošās aģentūras policijas un tiesu sadarbībai, lai nodrošinātu to, ka, lai mēs pastiprinātu drošību uz ārējām robežām. Otrakārt, Schengenas pārvēršanu par kopienas struktūru. Sākumā tā bija tikai valdības sadarbība. Tas nozīmē ne tikai valstu, bet institucionālu struktūru sadarbību. Ar Amsterdams līgumu Schengena kļuva par kopienas politiku. Bet tagad mēs pārstrādājam šīs normas, identificējot piecas jaunas jomas. Pirmkārt, Schengenas robežu kodeks Tas nozīmē to, ka cilvēki tiek pārbaudīti uz Schengens telpas ārējām robežām, un mēs izveidojām kopīgās vadlīnijas um, varas iestādēm, kas nodrošina kontrolu uz ārējām robežām. Tas bija milzīgs solis uz priekšu ne tikai tādēļ, ka tika pastiprināta kontrola uz robežām, bet arī tādēļ, ka mums izdevās izveidot monitoringu vai uzraudzības sistēmu, kāda bija paredzēta Schengens līgumā. Tālāk kopienas vīzu kodeks. Tas nozīmē izveidot vienotu kodeksu un harmonizētas normas attiecībā uz vīzu izsniegšanas noteikumiem. Tas attiecās gan uz vīzu pagarināšanu, atcelšanu, termiņu noteikšanu un tā, tam līdzīgi. Tālāk kopīgā konsul, kopīgās konsulārās struktūras. Tas tika paredzēts jau Schengens akī. Uh, uh, kas tika ieviests ar Amsterdams līgumu. 2006. gadā parādījās jauni elementi šajā sistēmā, eh, piemēram, biometrisko datu, eh, pirkstu nospiedumu un arī fotografiju mm, ap apkopošana vīzu informācijas sistēmā. Vīzu informācijas sistēma vai viss ir trešā lielākā pēc Eirodak un eh, Eiropas statistikas sistēmas. Šeit notiek datu apmaiņa starp nacionālajām varas iestādēm un Eiropas Savienību. Un pateicoties šai sistēmai ir iespējams arī eh, datus pārbaudīt un izmantot praktiski uh, personu pārbaudē. Tas veicināja stabilitātes un drošumu nostiprināšanu, tika uzlabota kopīgā vīzu politika, konsulāro dienestu sadarbība kā arī uzlabojās konsultācijas starp centrālajām konsulārajām iestādēm, lai nevarētu notikt tā saucamā vīzu eh, labvēlīgākā režīma meklēšana, jo visās valstīs šis vīzu režīms ir vienāds. Tālāk runājot par nelegālo imigrāciju, šāda kopīga sistēma eh, ļauj labāk cīnīties pret nelegālo imigrāciju un mēs varam labāk realizēt Dublin 2 regulu. Tas nozīmē to, ka atbildīgajai dalībvalstī ir lielākas pilnvaras attiecībā uz patvērumu jautājumiem. Šeit gan, protams, ir iespējams arī pastiprināt drošību. Tas nozīmē to, ka vīzu jautājumus var vieglāk pārbaudīt, izmantojot šo vīzu informācijas sistēmu. Vīza informācijas sistēma ir piedzīvojusi uh, eh, daudzas un dažādas pārvērtības. Pašas jaunākās prognozes paredz to, ka 2011. gada 24. jūnijā šī jaunā vīzu informācijas sistēma darbosies pilnā apjomā. Tāpat arī Schengens informācijas sistēma ir tikusi atjaunot regulāri. Tas nozīmē, ka aģentūras varēs efektīvāk piekļūt datiem. Šos datus varēs arī pārbaudīt policijas sadarbības ietvaros un tiesu iestāžu sadarbības ietvaros. Šo informāciju varēs izmantot arī vīzu izsniegšanā. Jāsaka, ka te ir jārunā par duālu lomu. Pirmkārt, eh, sabiedriskās kārtības un eh, valsts drošības nodrošināšanu un otrkārt cīņa pret nelegālo imigrāciju. Tāpat arī daudz datu tiek izmantot izmeklēšanu veic, veicināšanā, piemēram, nozakto automašīnu meklēšanā, tālāk eh, ir atvieglota cilvēku meklēšana un atrašana Eiropā, eh, ieskaitot arī, piemēram, apcietināšanu, tad šeit iet runa par Eiropas aresta rīkojumu un tā tālāk. Patreiz darbojas SAS2, Schengens informācijas sistēma 2. Sākotnēji e, šai sistēmai vajadzēja sākt darboties jau 2007. gadā, bet, protams, tā saskārās ar daudzām grūtībām. Komisija sagatavoja jaunu plānu, ko padomu šodien apstiprināja, un tagad tiek paredzēts, ka e, šī Schengens informācijas sistēma sāks darboties 2013. gadā. Vecā sistēma vēl darbojās balstoties uz pirmo sistēmu, kas patiesībā ir Portugāles nacionālās sistēmas klons. Šeit varbūt būtu vietā atgādināt, ka šo projektu vada Francija, un tas balstās uz starpvaldību vienošanos. Starp parlamentārā uh, nostāja ir bijusi tāda, ka SAS2 sistēma ir kritiski svarīga Eiropas Savienības struktūra veiksmīgai funkcionēšanai, un mēs negribām atstāt lietas nepadarītas, tādēļ esam aicinājuši izveidot jaunu aģentūru, lai atbildētu uz jaunajiem tehnoloģijas izaicinājumiem un izmantotu tehnoloģijas piedāvātās iespējas. Šeit es runāju par to elastību, ko mēs varētu izmantot sakarā ar biometrisko datu ieviešanu. Tālāk Schengen sistēmas novērtēšana. Kopen eh, kungs jau teica, ka ir izveidota tā saucamā Cheval grupa, kas nodarbojas ar Schengen sistēmas izvērtēšanu un te tiek izmantot dažādi instrumenti. No vienas puses tiek kontrolēta pievienošanās Schengens sistēmai, un Schengens dalībvalsts tiek reāli pārbaudītas, un mēs redzam, ka šīs prasības ļoti augstas, ir tīpaši e, tiem, kuri vēlas pievienoties sistēmai. Tajā pat laikā visai bieži mēs esam nevērīgi izvērtējot tās valstis, kuras jau ir Schengens dalībnieces. Tādēļ esam sagatavojuši jaunu priekšlikumu komisijai, lai uzlabotu Schengenes dalību valstu, esošo dalību valstu Uh, pastāvīgo novērtēšanas sistēmu, lai tā būtu konsekventa un efektīva. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība varētu vērtēt šo Schengens uh, telpu. Šī nu, novērtēšanas sistēma ir nepieciešama, lai konsolidētu ļoti plašo funkcionalitāti. Protams, jāatcerās arī, ka te notiek sadalījums ar pirmo un otro pīlāru, bet vajadzētu atcerēties, ka brīvības drošuma un tiesiskuma eh, telpu regulē eh, un, un uzrauga ne tikai komisija, bet arī pašas dalībvalsts, kas ir atbildīgas par drošību uz ārējām robežām. Tālāk Schengenas paplašināšanās. Tika jau norādīts, ka tās dalībvalsts, kas vēlas pievienoties Schengens sistēmai, tiek pārbaudītas, vai tās ir gatavas to izdarīt, un novērtēšanas process Rumānijai un Bulgārijai ir noslēdzies, tas pats attiecās arī uz Lihtenšteinu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet pievienosies Schengens telpai. Noslēgumā gribētu norādīt, ka Schengena ir brīvības, drošuma un tiesiskuma telpas stūrakmenis, jo šeit mums ir izdevies panākt ļoti augstu integrācijas līmeni, ir daudz kopienas instrumentu un par spīti grūtībām mēs esam garantējuši labāku efektivitātu un koordināciju. Paldies! Eskofie. Tagad vārds tiek dots uh, Anmarijas Eskofieras kundzei, kas ir Francijas senāta senatore. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. 25 gadus pēc Schengena, Schengenas līguma parakstīšanas 85. gadā mums ir jāsaka, ka Schengen zona ir viens no galvenajiem Eiropas solījumiem. Mums ir jāatgriežas pirms šiem 25 gadiem, lai izmērītu ģeopolitisko attīstību zonai, kas sākās ar piecām dalību valstīm un kas ir paplašinājusies, lai iekļautu gandrīz visas Eiropas Savienības dalību valstis. Un pašlaik trīs un drīz četras valstis ārpus Eiropas Savienības. Šī zona ir balstīta uz personu brīvas kustības principu, un tagad mēs redzam, ka ir iekļauti vēl citi mērķi, bija nepieciešams desmit gadu, lai atcelt iekšējās robežas starp dalību valstīm un lai izveidotu ārējo robežu, kur tiek veikta robežu kontrole atbilstoši harmonizētai procedūrai, lai aizsargātu brīvību un drošību un sabiedrisko kārtību. Šie pirmie desmit gadi uh, pieredzēja būtiskas izmaiņas Eiropā, piemēram, Berlīnas mūra krišanu, karu Balkānos un tā tālāk. Šengens līgums stājās spēkā 95. gadā un papildinājās līguma nosacījumu 97. gadā ar Schengena Kī un arī eh, stājoties spēkā Lisabonas līgumam. Līgums tikai kļuvis spēcīgāks, nozīmīgāks, balstoties uz šo vēsturi, uz mantojumu un balstoties arī uz judikatūru. Mums ir jārunā arī par kopējiem mērķiem, piemēram, par kopēju informācijas sistēmu, tā saucamo SIS. Es neizrun, nepieminēšu visus pasākumus, jo par to runāja jau iepriekšējie referenti bet es gribēju pieminēt eh, divas konkrētas problēmas. Pirmkārt, vispārēju raksturu pasākumu piemērošanu un otrkārt, demokrātiskās kontrolas stiprināšanu Schengen zonā. Par šīm lietām jau ir runāts Francijas Senāta likumdošanas komisijā. Es tur esmu dalībniece pirmkārt. Ja mēs runājam par Schengens informācijas sistēmu, tad tā pati doma par politiku harmonizēšanu un koordinēšanu, vienlaicīgi saglabājot dalībvalstu iekšējo drošību, varētu tikt realizēta tikai tad, ja informācijas apmaiņa notiek, un šī informācija ir ārkārtīgi svarīga tiesību sargājošām iestādēm un tiesām, lai varētu kontrolēt cilvēku plūsmu uz iekšējām un ārējām robežām, un uh, lai varētu kontrolēt arī preču plūsmu. Šīs sistēmas pamatā ir SIS. Šī datubāze ir saistīta ar nacionālām datubāzēm. Tādējādi mēs nodrošinam brīvu informācijas kustību. Tas ir nepieciešams dalību valstīm, lai piemērot visas nepieciešamās procedūras un pasākumus, Un šeit es runāju par ārkārtīgi mm, sensitīviem datiem, un mums ir jāizpilda divas savstarpēji pretrunīgas prasības. Mums ir jāaizsargā personas datu privātums un jānodrošina arī drošība. Pagājušo gadu es runāju par to, kā labāk aizsargāt personas datus, pārskatot attiecīgās Eiropas direktīvas to valstu skaits, kas izmanto SIS, ir palielinājies. Un komisija, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, ir nolēmusi izveidot jaunu SIS sistēmu, SIS 2, sistēmu, kas būtu uzlabota un kas izmantotu jaunākās tehnoloģijas. Tomēr šis projekts vēl nav pabeigts, jo ir tehniskas grūtības kas galvenokārt ir saistītas ar to lielo datu apjomu, kas ir jāsavāc. Bet man liekas, ka mums arī ir tiesības uzdot jautājumus par finanšu lēmumiem, par migrāciju pārēj no SIS 1 uz SIS 2. Un šeit es runāju par to, vai finansējums bija reāls, vai tas tika pareizi pāraudzīts. Un šeit ir dažādi viedokļi. Komisija atzīst, ka ir nepieciešams vēl 13 miljonu eiro, lai šo projektu pabeigtu. Kopumā šis projekts ir izmaksājis 103 miljonus eiro, neieskaitot pašu izmaksas, kuras uh, segušas dalību valstis. Ja mēs runājam par laika grafiku, tad ir paredzēts, ka pāreja no SIS1 uz SIS2 tiks pabeigta līdz 2013. gada beigām. Tomēr Francija apstrīd šo laika grafiku, jo pirmie Pirmās eh, projekta pakāpes, ja posmi tika pabeigti 2010. gadā, un Francija uzskata, ka nepieciešams datiem būt, eh, datiem būt tikpat uzticamiem kā attiecībās pirmo sistēmu. Eiropas revīzijas palāta varētu paskatīt šo projektu arī 2011. gadā. Ja mēs runājam par atsevišķas aģentūras izveidošanu, lai pārvaldītu šo sistēmu, Francija saprot, ka attiecībā uz SIS-2 ir zināmas grūtības, un tāpēc senāts ir piedāvājis nodot šīs sistēmas pārvaldību jaunai aģentūrai, kas atrastos Strasbūrā, un tas bija 2006. gadā. Sviedrijas prezidentūra sāka darbu pie šīs aģentūras izveides. Šī aģentūra pārvaldītu visas informācijas datubāzes SIS-2 sakarā, bet pašlaik projekts vispār vēl nav izstrādāts. Protams, mēs visi saprotam, ka ir nepieciešams izveidot tādu spēcīgu rīku šo sistēmu pārvaldībai, bet mēs visi uzdodam sev jautājumu par tiem priekšnosacījumiem, kas būtu izpildāmi, lai izveidotu šādus darbības rīkus. Un ir skaidrs, ka dalību valstis padomi nav īpaši priecīgas par šādu lietu attīstību. Un man liekas, ka varbūt pārēju uz SIS divi varētu ļaut mums izveidot tādu kopēju darbības metodi, kurus, kuru pieņemtu visas dalību valstis un kas būtu balstīti arī uz savstarpēju labāko prakšu apmaiņu. Ja mēs runājam par demokrātiskās kontrolas stiprināšanu, tad vairāk kā jebkurā citā jomā Schengenes zona ir radījusi politikas, kas vistiešākā veidā skar pilsoņu datus un nacionālo valstu suverenitāti. Tieši tāpēc pilsoņu pārstāvjiem, nacionāliem parlamentiem, Eiropas parlamentam būtu nepieciešams veikt efektīvu kontroli. Par to jau tiek runāts ilgi. Francijas senāts to ir vairākas reizes atrunājis piemēram, ir aicinājis izveidot Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamenta asociāciju, piemēram, attiecībā uz Eiropolu un Eirojust eh, izvērtēšanu. Par to jau iepriekšējā runātāja arī šodien pieminēja. Tika pieņemta attiecīga rezolūcija, lai izveidotu komisiju, kurā piedalītos Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamenta deputāti, un uh, viņi izvērē, izvērtētu Eiropolu darbību. Francijā 2008. gada konstitucionālais likums ir ļāvis pagarināt to pasākumu darbību, kurus pieņēma Eiropas Savienība. Uh, Tas ļauj arī mums stiprināt sadarbību starp Eiropas parlamentu un parla nacionāliem parlamentiem. Un tikai tā mēs varam palielināt to ticību mūsu veiktajiem kontrolas pasākumiem Schengen zonas ietvaros. Protams, ka visi atbalsta to ieguvumu dalību valstīm no Schengenas līguma, jo viss nav bijis perfekts, bet šie 25 gadi ļāvuši dalību valstīm dzīvot mierā un kopā ļaut atrast risinājums dažādām grūtībām un izaicinājumiem un mēs esam solidāri atraduši šos te risinājumus. Es ceru, ka Bulgārija un Romānija varēs pievienoties mums 2011. gada martā. Paldies! Paldies! Tagad došu iespēju izteikties deputātiem. Pirmkārt, Cipavkungam no Bulgārijas parlamenta. Paldies priekšsēdētājiem! Dāmas un kungi. gada martā mēs pievienosimies Schengen zonai, un tā ir viena no mūsu prioritātēm. Mēs esam izveidojuši ļoti labu koordināciju starp dažādajām iestādēm. un mēs ļoti cītīgi strādājam, lai ieviestu Schengens prasības un nodrošinātu, ka ārējās robežas, kas ir 226 km garas, būtu drošas. No 2006. gada līdz 2010. mēs darījām visu, kas bija nepieciešams, lai harmonizētu mūsu likumdošanu ar kī komunitē un nodrošinātu, ka ir izveidoti visi nepieciešamie tehniskie instrumenti. Mēs runājam arī ar citām valstīm, mācījāmies no viņu labākās prakses. Pēc Bulgārijas valdības iniciatīvas mēs arī pagarinājām pārunu termiņu par šo sistēmu, lai mēs atbilstu visām prasībām un nodrošinājām arī nepieciešamo finansējumu. Vēlos eh, pievērst jūsu uzmanību faktam, ka vairāki līgumi par nepieciešamo aprīkojumu ir sagatavoti ar dažādām eh, dalībvalstīm. Līdz 2010. gadam mēs sadarbojāmies ar Eiropas ekspertiem un veicām pašizvērtējumu, lai noteiktu trūkumus un īstenojām nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu. Dažādie ziņojumi, ko sagatavojuši eksperti, mūs ir mudinājuši turpināt darbu un virzīties tālāk. Protams, šeit bija minēti vairāki ieteikumi, kuras jomas vēl būtu jāpilnveido. Piemēram, jānodrošina labāks turpmākais darbs pie jau īstenotajiem pasākumiem. 2010. gada jūlijā Eiropas parlaments pieņēma galējos īstenošanas noteikumus SIST sistēmai. Tur tika nospraust arī datumi, kuru, līdz kuriem bija jāintegrē SIST sistēma ja Bulgārijas sistēmā. Mēs esam īstenojuši visus nepieciešamos pasākumus. kas eh, nepieciešami, lai mēs varētu sniegt visu vajadzīgo informāciju. Tas arī attiecībā uz uh, cilvēktiesību ievērošanu un attiecībā uz datu aizsardzību. Un mēs ceram, ka mēs varēsim pievienoties Schengenai nākamgad martā. Paldies! Paldies priekš, priekšsēdētāji. Manuprāt, ir jāuzdod viens būtisks jautājums. Ja mēs atceļam robežas Schengen zonā, tad eh, mēs nonākam pilnīgi jaunā situācijā. manuprāt, pēdējo 25 gadu laikā ir parādījies šāds būtisks jautājums, padarot šo zonu brīvāku, atceļot iekšējās robežas. Ir jāstāsta, kā to vērtē mūsu Eiropas pilsoņi. Vai šo telpu tiešām veido Eiropas pilsoņi, vai to veids tāds eh, institucionāli lielais brālis? Uh, Manuprāt, problēma ir tāda, ka līdz šim mēs neesam dzirdējuši sūdzības par uh, cilvēktiesību neievērošanu konkrētās valstīs, un balstoties uz to, kas ir tika dzirdēts šodien, nav īsti vienprātības par to, kāda būtu vislabākā sistēma, lai tiešām izvērtētu, kas ir noticis Schengens telpā pēdējo 25 gadu laikā. Uh, nav teiks, ka šis izvērtējums būtu pozitīvs. ir uh, jāsaprot, ko mēs domājam, sakot, ka mums ir šāds Schengens līgums, un ka tas ir ļoti būtisks instruments. ir jāskata, kādas ir mūsu prioritātes Eiropas integrācijā un cik lielā mērā Schengen mums palīdz tās sasniegt. Domājot par Eiropas pilsoņiem un viņu aizsardzību no um, narkotiku tirgošanas vai nelegālu iegūtu līdzekļu uh, un citām darbībām, ko veids organizētie noziedzīgie grupējumi un teroristi. Un ņemot vērā visus šos jautājumus, ko īsti mēs esam iegūši izveidojot Schengen zonu. Un paskatoties uz Šveici, cik lielā mērā viņi tiešām piedalās un nodrošina sadarbību šajā vienotajā telpā. šajā valstī e, savu naudu glabā cilvēki, kas ir saistīti ar or organizētajiem grup organizētās noziedzības grupējumiem. Nu, tas tāds personīgi jautājums. Paldies priekšētāji, paldies par prezentācijām, kuras mums bija iespēja noklausīties. Es domāju, ka Schengen zona ir viens labākajiem simboliem, kā Eiropa spēja uzlabot savu pilsoņu dzīvi. Kā mūsu kolēģis Kveļukungs jau teica, tas ir bijis ļoti veiksmīgs projekts, kas simbolizē Eiropas vienotību pēdējo 25 gadu laikā. Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma joma var pastāvēt tikai tad, ja pilsoņiem ir nodrošināta pārvietošanās brīvība. Schengens izvērtēšanas sistēma ir vienkārši efektīva un caurskatām, un tas nozīmē, ka šodien un arī nākotnē mēs spējam garantēt drošību un arī savstarpēju uzticību valstu starpā. Un es vēlētos uh, eh, Eskofie kundzei uzdot jautājumu. Un jautājums ir šāds. Vai jūsuprāt, eh, nesenie notikumi Francijā varētu likt apšaubīt Schengens uh, eh, zonas liederīgumu? It īpaši ņemot vērā, ka Francijas valdība ir izteikusi brīdinājumus Rumānijai attiecību uz to, vai mēs vispār nākam pavasar varēsim iestāties Schengen zonā. Nu, varbūt tas bija nedaudz sasteigts lēmums, un varbūt eh, ir eh, vajadzējis pirms runāt ar padomu, pirms izteikt šādus apgalvojumus. Un vai tiešām Francija varētu mums stāties ceļā kaut kādā veidā šeit? Vai arī lēmums tiks balstīts tikai uz galīgo ziņojumu, proti ziņojumu par to, cik gatavi mēs esam piedalīties Schengens zonā. Ja Paldies no Čehijas senāta un Šefčika kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Čehijas republika ir viena no tām valstīm, kas pēdējā pievienojās patreizējai Schengens talpai, un es domāju, mūsu pilsoņi ir ļoti apmierināti ar to. Jāsaka, tam ir ļoti spēcīgs psiholoģiskais efekts. Ja jūs izbraucat no valsts un jūs netiekat kontrolēts, pārbaudīts uz robežas, tad jūs jūtaties integrēts noteiktā telpā. Čehijas pilsoņi tiek eh, bieži un daudz kontrolēti eh, mūsu eh, kaimiņu valstīs. Bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi veidot šo savstarpējo uzticību. Un es ceru, ka pienāks brīdis, kad mūsu kaimiņu valsts sapratīs, ka Čehi, Čehijas pilsoņi neapdraud kaimiņu valstu drošību un jāsaka, ka man ir bijusi pieredze ar šādu pārbaudi. Un tika sekots manai mašīnai, eh, man lika nostāties autostrādas malā un izkrāmēt visu mašīnu. Šī pieredze bija ļoti nepatīkama. Es biju devies personiskā izbraukumā, un es domāju, ka šādas pārbaudas nav uh, patīkamas Čehijas pilsoņiem, un es būtu ļoti priecīgs, ja šādas pārbaudas nenotiktu tik bieži. Es saprotu, ka, protams, šādas uh, pārbaudas būtu jāveic, bet varbūt tas veids, kāds tiek darīts, nav īsti pareizi. Uh, Paldies, Kalidzevski kungs no Polijas parlamenta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, priekšsēdētāji gribētu teikt, ka es varu saprast, ko teica mans eh, Grieķijas eh, kolēģis, bet es gribētu noprecizēt, vai viņš vēlas, lai atgrieztos iekšējās robežas Eiropas Savienībā. Vakar mēs runājām par Frontex aģentūru. Uh, kas pēc um, manām domām strādā pie Schengenas telpas uzlabošanas, palielināšanas un ārējo robežu drošības uzlabošanas. Polija ir ieinteresēta, lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties bez vīzām, piemēram, starp Poliju, Baltkrieviju, Poliju, Ukrainu, varbūt arī uz Kaļiņingradas eh, apgabalu. Šāda pieeja šķiet ir jo īpaši svarīga. Tīri no saziņas viedokļa jo tas padara Schengen un Eiropas Savienību tuvāku tām valstīm, kas vēl nevar iestāties Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka Schengenas telpa ļauj mums eh, pietuvoties šīm minētajām valstīm. Un es domāju, ka mums vajadzētu arī parādīt saviem kaimiņiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības, ka viņu nākotne ir Eiropā, nevis Āzijā. Paldies! Paldies! Jotovs kundze no Libas komitejas. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju uzdot jautājumu. Sipens kungs, vai jūs varētu informēt mūs par situāciju ar Bulgāriju un Rumāniju, jo jūsu um, komanda patreiz strādā pie šī jautājuma, un mums ir arī jautājumi par šo septiņu kritēriju programmas izvērtējumu šajās divās valstīs un šo divu valstu pievienošanos Schengens telpai. Paldies! Paldies! Ernst Kunz no Liba komitejas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Divi jautājumi. Vispirms, Šengenas telpa ir ne vairāk, ne mazāk kā tikai ietvers, kas nodrošina personu brīvu pārvietošanos. Un es domāju, mums ir jābūt realistiskiem arī attiecībā uz to, kā mēs to redzam. Protams, ir cits jautājums par to, kā mēs veidojam šīs Schengens procedūras. Jo cilvēki eh, vaicā ļoti bieži, kā šī Schengens telpa uzlabo viņu situāciju, jo mums ir ietvers, bet mums šī, eh, šī struktūra ir jāpaudzē ar miesu, tā kā mums ir jābūt realistiskiem. Tālāk, SIS 2. Jūs zināt, ka tas ir ļoti pretrunīgi no finansiālu, tehnisku un arī politisku apsvērumu viedokļi. Paraugieties uz datiem, kas tiek uh, glabāti Schengens informācijas sistēmā. Tur tiek glabāta pat izlūka informācija. Pagājušajā nedēļā parlamenta budžeta komiteja pieņēma lēmumu bloķēt naudu tālākai SIS-2 sistēmas izstrādēji. Citiem vārdiem sakot, 2011. gadā nauda SIS sistēmai netiks atvēlēta, jo ir šaubas par realistisku progresu un laika grafiku. Patiesībā tas nozīmē, ka šī sistēma ir apdraudēta. Mans jautājums godātajiem uh, paneļa ekspertiem ir, kā jūs redzat SIS-2 tālāku attīstību? Es esmu visai skeptiski noskaņota par to. Paldies! Paldies! Ždanokas kundze lūdzu no Lība komitejas. Yes. <clears throat> Thank you, Chairman. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot jautājumu godātajam uh, pārstāvim no padomas Sipenkungam. Es gribētu teikt, runāt par divām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas nav pievienojušās Schengens telpai. Tā ir Lielbritānija un Īrija. Tagad mēs pat nespējam harmonizēt prasības attiecībā uz robežu čērsošanu šajās divās valstīs kaut arī tās ir pievienojušās vīzu regulas sistēmai. Un kaut arī padomē lemj par pasākumiem, kas paredz personu pārvietošanās harmonizāciju, bet jautājums ir par pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Uh, Tātad tie, kuri pastāvīgi dzīvo Schengens telpā, bet ir trešo valstu pilsoņi. Vai ir paredzēti pasākumi, lai uzlabotu šādu situāciju? attiecībā uz minēto personu uh, iebraukšanu apvienotajā karalistē un īrijā. kā arī attiecībā uz eh, apvienotās karalistas un īrijas pilsoņu iebraukšanu Šēņēns tāpā. Paldies! We got time for reactions from our panelists, so I suggest. Paldies par šiem jautājumiem. Un tad es ierosinu rīkoties tāpat kā pirmajā raundā. Vispirms Kāpenkungs vārds tiek dots jums. Paldies! priekšsēdētājs izmanto šo iespēju un runāšu holandiski. Es gribētu jums visiem pateikties par jūsu komentāriem, par eh, paustajām domām, un es atzīmēju vairākus jautājumus, par kuriem es gribētu runāt. Vispirms es gribētu reaģēt uz to, ko teica Koeljo kungs par Schengenes dalību valstu izvērtēšanu par šo procesu. Tad par tām valstīm, kas jau ir Schengens dalībnieces. Viņš teica, ka tas netiek darīts, netiek darīts pietiekami rūpīgi, bet tā nav taisnība, jo uh, tas tika darīts pirmā mandāta ietvaros, tas tiks darīts arī otrā mandāta ietvaros, piemēram. Uh, Eh, Bēļģijas otrā novērtēšana notika jau pagājušajā gadā, un tas tika darīts ļoti nopietni un pārdomāti. Es gribētu runāt arī par Grieķijas kolēģi komentāru par datu apmaiņu, lai uzlabotu sadarbību noziegumu izmeklēšanā un apkarošanā. Jāsaka, ka mūsu pilnvaru ietvaros nav apmainīties ar krimināla rakstura informāciju, bet, protams, mēs cenšamies būt maksimāli efektīvi savā darbā. Es atzīmēju arī jautājumu par to, kurā datumā varētu pievienoties Bulgārija un Rumānija. Es atkārtoju, vēl notiek šo valstu vērtēšana, un jebkuras vērtēšanas uh, Pēdējais elements ir SIS novērtēšana, un tas notiks no 6. līdz 12. decembrim Bulgārijai un Rumānijai, un tādējādi tiks pabeigta šo divu valstu novērtēšanas procedūra. Tagad gribētu īsumā atbildēt uz jautājumu par apvienoto karalisti un īriju. Ir ļoti daudz jautājumi, kas ir un paliek dalību valstu prerogatīva. Mūsu grupas mandāts neļauj mums risināt šādus jautājumus, vai uz tiem reaģēt tādēļ es nevaru atbildēt uz šo jautājumu pēc būtības, jo tas neietilpst mūsu mandātā. Es ceru, ka es atbildēju uz lielāko daļu jautājumiem. Paldies! Paldies, Koeljo kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Trīs lietas. Pirmkārt, par mūsu Grieķijas eh, kolēģi uzdoto jautājumu. Mā, es nenožēloju lēmumu par iekšējo robežu atcelšanu. Es domāju, tas nāca par labu gan dalībvalstīm, gan pilsoņiem, veicinot viņu brīvu pārvietošanos, tas veicināja arī turismu attīstību, un es domāju, ka Eiropas pilsoņu dzīve būtu daudz grūtāka, ja mēs atjaunotu iekšējās robežas. Tā kā es domāju, ka tāds lēmums nebūtu pareizs. Un es negribētu arī salīdzināt Schengens informācijas sistēmu ar lielo brāli. Ja kāds cenšas iebraukt Portugāli, izmantojot ārējo robežu, tad šī persona mēģina nonākt arī Spānijā vai Francijā, jo iekšējo robežu nav. Policijai uz Portugāles ārējās robežas ir jāzina, kādi ir brīdinājums signāli par šo valsti, ko nosūtījušas citas dalību valstis. Pretējā gadījumā mēs nevarētu nodrošināt pietiekam augstu aizsardzības līmeni. Protams, kad runājam par jaunām tehnoloģijām un lielām apjomīgām datu bāzēm, vienmēr pastāv draudi, ka šī sistēma kļūs par jauno šo lielo brāli vai mūžīgo uzraugu. Protams, mums ir jānodrošina datu privātums un droša datu apmaiņa, bet es esmu ļoti lepns par to, kā mēs šo sistēmu pielietojam un par normām, kas to regulē. Tālāk par Schengens informācijas sistēmas šo otro kārtu. Es gribētu pasvītrot, ka Eiropas parlaments nolēma iesaldēt šo budžeta līniju Tas nozīmē, ka mēs varam un mēs noteikti arī debloķēsim vai atbrīvosim šo naudu, ja Eiropas komisija sniegs mums īsto informāciju, ko esam pieprasījuši. Es domāju, ka mums ir nepieciešama otrās paudzes Schengens informācijas sistēma. Daudzu iemeslu dēļ, bet galvenokārt drošības apsvērumu dēļ. Es jau savā uzrunā arī tam īsumā pieskāros. Pirmkārt, jau mūsu rīcībā ir biometriskie dati, un mēs saskaramies ar problēmām uz ārējām robežām, ko saucam par Džona Smita problēmu. Tas ir, kad mēs aizturam kādu personu ar tieši tādu pašu vārdu un uzvārdu, kāds ir citai personai sistēmā. Piemēram, ja ir kāds Karls Koelju vēl, kurš ir iekļauts sistēmā kā bīstam personu, un es cenšos čērsot robežu, tad man nāks grūti pierādīt, ka es neesmu tas Karls Koelju. Bet ja būtu ievadīti mani pirkstu nospiedumi, tad es varētu vieglāk pierādīt to, ka es neesmu tā persona, par kuru sistēmā ir ievadīts brīdinājums. Tādēļ biometrijas datu ievadīšana uh, palīdz cīnīties pret tā saucamo falšo identitātu. Tāpat tas ļauj atrisināt jautājumu ar nozaktiem citas personas dokumentiem. Tālāk mums ir arī jauna sistēma, jo, piemēram, tagad ietiek ja nozakta automašīna. Vienīgais, ko mēs varam sistēmā pavaicāt, ir, vai šī automašīna ir zakta vai nav. Bet ja mēs sasaistīsim brīdinājumus vienā sistēmā, kur ir reģistrēts personas ar otru sistēmu, kur ir reģistrēts nozaktās automašīnas, tad mēs varēsim sasaug, sasaistīt šīs divas lietas. Jo Piemēram, mēs varēsim arī redzēt, vai šī nozakta automašīna ir vienkārši nozakta automašīna, vai arī tā ir uh, iesaistīta kādā lietā, par kur patreiz tiek uh, veikta eh, izmeklēšana. Tādēļ mums ir vajadzīga sistīva sistēma. Un vispēcot pēdējā atbilda Jotovs kundzei un mūsu kolēģim no Bulgārijas parlamenta par lēmumu attiecībā uz Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Schengens talpai. Eiropas parlamentā man ir bijis tas prieks un iespēja uzņemt pie sevis Bulgārijas viceprezidentu, kurš ir arī Bulgārijas iekšlietu ministrs. Un es viņam pagājušajā nedēļā norādīju, ka Eiropas Savienības politiskā prioritāte ir Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Schengens telpai, jo mēs visi esam vienas Eiropas ģimenes sastāvdaļa. Tā ir mūsu politiskā vēlme, bet ar Schengenu. Schengen sistēmā ar politisko gribu vien nepietiek, jo ir jāizpild novērtēšanas sistēmas kritērija. Jāsaka, ka šis novērtēšanas mehānisms ir eh, ļoti objektīvs un visi kriteriji ir ļoti skaidri nodefinēti, kas ļauj mums izvērtēt valsts gatavību pievienoties Schengen sistēmai, un bez tam balsojumam par šo kriteriju izpildi ir jābūt vienbalsīgam. Tātad tagad eh, Bulgārijai un Rumānijai pašām ir jāpierāda, ka tās ir visus šos kritērijus izpildījušas un var pievienoties Schengens telpai. Mēs jums palīdzēsim, jūs atbalstīsim, bet mums ir jānodrošina augsts drošības līmenis, jo šī savstarpējā uzticēšanās ir vitāli svarīgs elements sistēmas veiksmīgai funkcionēšanai. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka Bulgārijas un Rumānijas veiktās pārbaudas uz ārējām robežām ir tikpat kvalitatīvas kā tās, ko veic citas dalībvalstis uz savām ārējām robežām. Es ļoti ceru, ka šis novērtēšanas process drīz būs beidzies un ka jūs varēsiet veiksmīgi mums pievienoties. Paldies! Obrigado, senjor Koejo! Paldies, Koejo kungam! Tagad es kafieras kundzē vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es atbildēšu uz vienu galveno jautājumu, bet es arī gribēju teikt, ka uzklausot visus iepriekšējos runātājus, es redzēju, ka mēs saprotam, ka visa centrā ir pilsonis. Tas attiecas gan uz Schengenas, gan uz Eiropas stratēģiju, un tikai tā mēs varam nodrošināt drošību un brīvības mūsu pilsoņiem Schengenas zonā. Un tā ir tā galvenā ziņa, ko mēs vēlamies dot visiem. Es eh, pastāstīšu jums par Francijas pozīciju attiecībā uz nesenajiem notikumiem, kurus jūs pieminējāt. Jā, tā ir taisnība, ka mūsu kaimiņu valstīm ir bijis diezgan grūti pieņemt to, kas noticis. Jūs visi zinat, kāds, eh, kas tad īsti notika. Šodien Francijā mēs esam atklājuši 11 miljonus cilvēku, 11 miljonus Eiropas nepilsoņu, kas dzīvo ārkārtīgi lielā nabadzībā. Tie ir cilvēki, kurus diskriminē viņu mītnes dzimtajās valstīs, un mums ir jānodrošina, ka viņi labāk integrējas mūsu sabiedrībā, un šī ir Eiropas līmeņa problēma. Es gribēju teikt, ka uh, Francijas valdība jau vairākus mēnešus mēģina risināt, risināt šo problēmu. Mēs esam nosūtījuši cilvēkus uz Buharesti, kas ir tikušies ar Rumānijas uh, oficiālo pārstāvi, kas ir atbildīgs par čigānu integrāciju. Rumānija ir arī nosūtījusi četrus pārstāvis uz Parīzes eh, policija, kas strādās ar iespējamo cilvēku kontrabandistu tīklu izjaukšanu. Un šeit mēs galvenokārt vēlamies nodrošināt šo smagajos apstākļos nonākušo cilvēku cieņu. Francija jau vairākas reizes un arī pēdējo reizi ir teikusi, ka vienmēr valdība ir vēlējusies pilnībā ievērot Eiropas likumdošanas prasības. Jā, varbūt mēs varam runāt par dažām lingvistiskām kļūdām, vairāk par to arī nerunāšu, bet nu tāda ir tā kopējā ziņa. Bet es gribēju teikt, ka es dzirdēju, ko jūs teicāt, kādas ir jūsu bažas, un nodošu arī saviem kolēģiem. Uh, Katrai dalībvalsti ir jādara viss, lai visi likumdošanas akti tiktu ievēroti. Un arī izcelsmes valstīm ir jāuzņemās izpildīt visus tos pienākumus, kādi ir jāizpild attiecībā uz savu valstu pilsoņiem. Ja mēs paskatāmies uz līgumu, uz attiecīgo pantu, tad mēs negribam vienkārši izsūtīt pilsoņus uz citām valstīm. Uh, Mēs vēlamies, lai tiek nodrošināta šo cilvēku cieņa. Un tas jādara, nodrošinot augsta līmeņa koordināciju un vienotu izpratni par šo problēmu dalību valstu starpā. un nākotnē mums noteikti ir jāmēģina aizmirst esošās problēmas, piedot šīs problēmas. Ir skaidrs, ka nākotnē Francijas valdība pilnībā atbalstīs iespējamos risinājumus un jau ir apsolījusi piešķirt lielu naudas summu problēmas risināšanai. Francijas valdība arī nodrošinās, ka visi tēriņi tiek pareizi izmantoti, lai šiem cilvēkiem tiktu ļauts rast cieņpilnu risinājumu. Liels paldies visiem! Mēs esam iekļāvušies laikā, mēs esam pabeiguši divas darba sesijas, un tagad uzsāksim pēdējo darba sesiju šo divu dienu seminārā. Tātad nobeiguma piezīmes, kurām es lūdzu priekšā uz prezidiju Olgu Zirenu no Beļģijas senāta, viņa ir senatore.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 J'essaierai de passer ces minutes. Dear colleagues, honorable members, once again. Kolēģi, godātie deputāti, paldies par jūsu sadarbību. Vai jūs varbūt varētu apsēsties, tā, jums, eh, tā jūs mums ļoti palīdzētu, lai mēs varam sākt darbu pie pēdējās darba sesijas šajā seminārā. Šī ir nobeiguma sesija. ar prieku redzēšu, ka jūs piedalīsieties, uzstāsieties, runāsiet. Pēc tam, kad tiks izteikts nobeiguma piezīmes, Pirmkārt, es teikšu nobeigumu vārdus kā Libe komitejas priekšsēdētājs. Darīšu visu, lai iekļautos laika. Tā lai jūs visi varētu saulaicīgi doties prom, jo es saprotu, ka jūs esat ieradušies no dažādām dalību valstīm. Un vēlreiz gribēju izteikt savu pat, pateicību par to, ka man bija tā privilēģija, tas prieks uzņemt jūs šeit Eiropas parlamentā, šajā svarīgajā starpparlamentārajā sanāksmē. kur mēs kopīgi apmainījāmies viedokļiem, diskutējām, uh, Šajās diskusijās piedalījās Nacionālo parlamentu pārstāvi un arī Eiropas parlamenta deputāti. Šīs nobeiguma sesijas laikā mēs neatklāsim jaunus jautājumus, nepārskatīsim iepriekš runāto. Mums bija ārkārtīgi interesantas, auglīgas diskusijas. Es vienkārši gribēju ar jums dalīties eh, tādās nobeiguma piezīmēs. Vismaz tā kā es izpratu šo jauno konceptuālo sadarbības fāzi, kurā mēs pašlaik piedalāmies. Mēs pašlaikam rakstam jaunu sadaļu Eiropas procesos. Un galvenokārt šeit jāpiemina Lisabonas līguma stāšanās spēkā, jo tas mainīja ļoti daudz. Jo pēc šī līguma stāšanās spēkā visa šī te telpa, kuru pirmoreiz izveidoja Amsterdamā 97. gadā, ir kļuvusi patstāvīga Eiropas pastāvīgs Eiropas mērķis, jautājums, kas nosaka sadarbību starp Eiropas un nacionāliem līmeņiem un konkrēti starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, lai labāk nodrošinātu brīvību, drošību un taisnīgumu Eiropas pilsoņiem. Pamattiesības ir daļa no šī procesa. Mums ir pamattiesību harta, kas ir daļa no Lisabonas līguma, un šo daļu nekad nevarētu atdalīt, nekad neņemt vērā. Jo šeit mēs nerunājam tikai par Eiropas Savienības darbības līgumu. Šeit mēs runājam arī par pašu šo te hartu. Šī harta tagad ir juridiski saistoša, un tā ieliek Eiropas pilsoņus Eiropas centrā, jo demokrātiskā atskaitīšanās un prasība par šo atskaitīšanos padarīs mūsu darbu ne tikai leģitīmāku, bet arī daudz efektīvāku. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi to pareizi veikt, it īpaši runājot par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanu. Un šie elementi ir arī ārkārtīgi svarīgi, stiprinot saites starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Mums ir jāstrādā kopā. Šis dialogs ir ārkārtīgi svarīgs, lai definētu Eiropas iekšējo drošības stratēģiju un barjerām, kas ir saistītas ar šo uzdevumu, un arī uh, iestādēm, organizācijām, kas ir saistītas ar šo uzdevumu. Runājot par nacionālajiem līmeņiem, ir svarīgi atrunāt Eiropas likumdošanas aktu izveidi, un tāpēc ar prieku uzklausīju visus runātājus šajā divu dienu seminārā, un pat arī kritiku, kuru nācās uzklausīt Visi šie jautājumi ir jāpiezīmē, jāņem vērā, jāizdiskutē, un tieši to mēs arī darījām šo divu dienu laikā. Šī sanāksme arī parādīja, ka mēs uzsākam jaunu sadarbības fāzi, it īpaši runājot par daudzām un dažādām aģentūrām, kas strādā brīvību, drošības un tiesiskuma telpā lai uzlabotu sadarbību, mums jāizveido visaptvaroša stratēģija, nodrošinot to, ka nenotiek funkciju pārklāšanās, ka tiek ievērots proporcionalitātes princips un solidaritātes princips, kuri nāk par labu visām dalību valstīm. Tieši tāpēc attiecībā uz šo sadarbību ir ārkārtīgi svarīgi uh, nodrošināt, ka procesu kontrolē parlamentārieši gan Eiropas līmenī, gan arī nacionālajos līmeņos. Tas nozīmē, ka komisijai ir jāpātrina šo te aģentūru un tīklu Lisabonizācijas process, un attiecīgajiem dokumentiem ir jābūt gataviem līdz nākošā gada beigām. Un tas ir divi gadi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Mēs zinām, ka sarunas notiek, ka būs nepieciešams laiks, tas nebūs viegli, bet tiek paredzēts, ka tiks pabeigts sarunas par šo te tekstu līdz 2013. gada beigām. Jūs zinat, ka atbilstoši Lisabonas līgumam šis uh, process nedrīkst ilgt ilgāk par pieciem gadiem. Uh, bet mums jācenšas tas pabeigt pēc iespējas ātrāk. Bet līdz brīdim, kad tas tiks pabeigts, mēs lūdzam visām iestādēm atrast visas iespējas, lai nodrošinātu demokrātisku uzraudzību, kas ir atskaitīšanās pamatā, tā, lai mēs varētu pareizi pārstāvēt Eiropas pilsoņus gan Eiropas parlamenta līmenī, gan Nacionālo parlamentu līmenī. Visi šīs te konferences, visiem šiem konferences dalībniekiem jādara viss, lai uzturētu kontaktu ar Libe komiteju, lai mēs neformāli varētu tulp, turpināt strādāt, regulāri apmainītos ar informāciju. Tieši tāpēc mums ir priekšlikums organizēt nākošo sanāksmi. Uh, tad, kad būs nākošā Eiropas prezidentūra tieši tādā pašā formātā, mēs varētu runāt par to, kas ir uzlabots un kas vēl jāuzlabo. Tāpēc pašās beigās es gribēju varbūt radīt tādu papildus pievienoto politisko vērtību tam, ko mēs runājām par visām aģentūrām, kas strādā brīvību, drošību un tiesiskuma jomā. Piemēram, Europol, Frontex, Eurojust. Mēs visi esam šeit, mēs visi esam parlamentārieši, un mums ir jānodrošina parlamentārā kontrole, un mums arī ir jāatceras, ka mēs pārstāvam pilsoņus. Lisabonas līgums spēra lielu soli uz priekšu šajā sakarā, jo mēs runājam ne tikai par iekšējo tirgu, ne tikai par vienoto valotu, par Eiropas idejas veiksmi, par Eiropas procesa veiksmi. Šī veiksme nav atkarīga tikai no valūtas, no tirgus. Tā ir arī atkarīga no kopējās pilsonības idejas ieviešanas, un tas ir tas pareizais solis uz priekšu. Mums ir jāsaprot, kādi mums ir ierobežojumi. Par to jau vairāk kārt tika runāts. Šī lieta nav īsti skaidra jo visas attiecīgās iestādes, aģentūras, kas strādā konkrētajā telpā, neaizvieto dalību valstis. Šīs aģentūras tikai sniedz koordinācijas eh, iespējas, sadarbības iespējas. Bet šo aģentūru izveidošana nenozīmē, ka dalība valstis pārstāja pildīt kaut kādas pienākumus. Tās vienkārši ļauj apvienot mērķus, uzdevumus. Tas liekas diezgan grūti, bet jāsaka, pavisam īsā laika periodā ir panākts liels progress, jo šis process sākās pavisam pirms neilga laika. Pirmais solis tika spērts pirms 25 gadiem, kad Schengens līgumu parakstīja tikai piecas valstis. Tagad šī zona ir paplašinājusies gandrīz pa visu Eiropas Savienību un arī iekļauj dažas valstis, kas nav Eiropas Savienībā. Ir panākts liels progress. Protams, ka vienmēr ir kaut kāda pretestība, bet parlaments ir skaidri norādījis arī šajā seminārā, uh, ka jā, ir nacionāla līmeņa pretestība. Tā ir liela problēma, kas mums jārisina. Piemēram, šeit es gribētu jums atgādināt par Eiropas prokuratūras ideju. Jā, Spānijas prezidentūras laikā par to bija seminārs, kura mērķis bija šo te jautājumu izcelt gaismā, jo tīpaši pēc tam, kad Lisabonas līgums stājās spēkā, tad šo te ideju it kā atbalstīja, jo tā vienkārši ir loģiska saistībā ar Eiropas integrācijas ideju. Šīs ir problēmas, kas ir kopīgas visai Eiropai, un šī problēma ir jārisina Eiropas līmenī, patiesā Eiropas līmenī nekur nav rakstīts, ka ir nepieciešams izveidot Eiropas krimināla tiesības, bet ir skaidrs, ka ir nepieciešams nodrošināt harmonizēšanu, ka ir jākor, jāharmonizē tiesiskie koncepti, institūcijas, lai noteiktu kopēju satvaru lai noteiktu iespējamo uzvedību, kura tiek sodīta kopīgi, strādājot kopīgiem spēkiem. Tīpaši runājot par pārobežu apdraudējumiem, noziegumiem, kurus dalībvalstis vienas pašas apkarot nevar. Jā, protams, ir daudzas grūtības, kas ir jārisina, bet ir arī liela cerība, Un pašā nobeigumā es gribēju teikt, ka ir jāuzsver mūsu attieksmes nozīmība un nepieciešamība strādāt kopā, ne tikai tehniskā līmenī, kas ir ārkārtīgi svarīgs un sarežģīts. Par to neviens nešaubās, neviens to nemēģina apstrīdēt. Bez tam Lisabonas līgums arī situāciju nav padarījis vienkāršāku, tieši pretēji. Jo sarežģītības līmenis atbilstoši Lisabonas līgumam ir daudz, daudz lielāks nekā jebkad iepriekš Eiropas vēsturē. Mums ir jāstrādā kopā, mums ir jāiemācās, kā strādāt kopā, periodiski satiekoties, lai mūsu pūles būtu efektīvas, lai tās dod kaut kādu praktisku rezultātu, lai mēs varētu tā kalpot mūsu pilsoņu tiesību ievērošanai. Tātad es gribēju teikt, ka mums, nav, ka mums ir jārunā ne tikai par tehnisko aspektu, bet arī par politisko aspektu, lai cilvēki labāk saprastu un uzzinātu par to, kas šeit notiek. Vakar un šodien uh, Mēs redzējām, ka ir zināms sajukums, ir e, pārpratumi. Dažkārt mums arī pašiem sev bija jāizskaidro, jānoskaidro, kas īsti ir taisnība par Lisabonas līgumu un kas nav, kas ir taisnība par attiecīgām aģentūrām un institūcijām vai nav. Piemēram, kas ir taisnība par Schengenas līgumu, Schengenas zonu, kas ir taisnība par Frontex aģentūru pēc tam, kad visi šie te jautājumi tiek izskaidroti, noskaidroti, tad mēs varam efektīvi komunicēt ar saviem pilsoņiem, jo pilsoņiem nav ne jausmas par to, kas šeit notiek. Mums ar viņiem ir jāsarunājas, lai mēs kopīgi parādītu, ka mēs par viņiem rūpējamies, ka viņi ir visa centrā, ka viņu tiesības, pamatiesības ir visa centrā. Un ka visa šī sarežģītā starp institucionālā un starp parlamentārā sadarbība ir vērsta tikai uz kalpošanu pilsoņiem. Tagad e, es došu vārdu Olgai Zrihenes kundzei no Beļģijas senāta, un pēc tam mēs uzsāksim nobeiguma diskusijas. Paldies! Tā kā es pat arī esmu bijusi Eiropas parlamenta deputāta un šīs komitejas locekle, es vēlos teikt, ka šobrīd es darbojos federālā līmenī savā valstī, bet es esmu strādājis arī citos varas līmeņos Beļģijā. Un tas, ko mūsu kolēģis pat teica, bija ļoti svarīgi. Tāds sajūta, ka pietrūkst izpratnes un nav īsti skaidra skatījuma uz to, kas notiek šeit, ir eh, ļoti būtiski pilsoņiem. Jūs zinat, ka mums ir ļoti lielas grūtības Eiropas līmenī eh, skaidrot un izplatīt savas idejas, piemēram, par ekonomikas normām un tam līdzīgi. Mēs par pārbaudi aizsardzību, par pilsoņu brīvībām pilnīgi skaidrs, ka šeit ir liela. Nevienmēr ir vēlam no cilvēkiem redzēt šādu uh, caurskatāmību. Un gal galā ir vajadzība sasaistīt Eiropas un nacionālos parlamentus šajās jomās. Un jautājums par demokrātisko atbildību iet roku rokā ar Eurojust operatīvo spēju pieaugumu, jo tad, kad Eiropas un Eurojust tika izveidot, kopš tā laika daudz kas ir mainījies. Par demokrātisko kontroli ir ļoti svarīgi, lai Eiropols joprojām saglabātu savu caurskatāmību attiecībā uz dalību valstīm un uz Eiropolu valdes locekļiem un Eiropas parlamentu. Mēs zinām, ka reizēm vēl tāds viedoklis, ka valdības ir ieņemuši dominējošu lomu salīdzinājumā ar parlamentiem. Un, ja runājam par Eiropas parlamentu, tad arī šeit situācija nav pilnībā skaidra attiecībā uz to, kā ir sadalīts pilnvaras. Un, ja runājam par valstu parlamentiem, arī tie ir sūdzējušies par to, ka nav īs, iespēja īstenot kontroli. Mēs jau teicām, ka kopš 2002. gada, ka ir nepieciešams institūcija ietvars, lai mēs varētu īstenot uh, demokrātisku uzraudzību. Mūsuprāt, Lisbonas līgumā iekļautie priekšlikumi neatbilst tieši tām problēmām, kas pastāv par struktūru, par funkcionēšanu, par jomu Eiropolam. Tas viss ir jāpārskata. Bet arī ir jāizvērtē viņu darbība Eiropas parlamentā kopā ar valstu parlamentiem. Tomēr paliek jautājums, kā organizēt šos sadarbības starp valstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Mans kolēģis teica, ka ir svarīgi, lai tas kļūtu par būtiskāku fenomenu, neaizmirstot politikas konceptu. Tas nav tāds tehnokrātisks, automātisks vingrinājums, tur ir pievienotā politiskā vērtība. Mēs runājam par individu tiesībām un arī par to, vai mēs spējam viņiem sniegt piekļuvu vispārīgai informācijai un piekļuvu kvalitatīvākai informācijai. Jautājums ir par to, vai mēs uzticamies valstu parlamentiem un Eiropas parlamentam. Ja ir uh, budžeta kontrola, bet uh, vai šī budžeta kontrola tiešām ir pats uh, parlamentu uzraudzības kodols? Savā ziņā atbild būtu jā, bet ir jāskatās arī valstu parlamentos, un nu, varbūt tieši tā mums būtu jārīkojas šobrīd. Žēl runātāji runā bez mikrofona šobrīd. un ir jārunā par to, vai ir nepieciešama kopēja komiteja, kurā būtu gan Eiropas parlamenta pārstāvi, gan uh, valstu parlamenta deputāti. Un uh, jāatbild ir jā, tad jārunā par to, cik bieži tāda komiteja varētu sanākt un kādas būtu tās pilnvaras, vai mums vajadzētu nacionāla delegācija Eiropolā. Lūk, tās ir lietas, par kurām ir jārunā. Jo tad, kad mums ir sanāksmes tāda, ka šodien Reizēm ir tā, ka mēs aizem ar ļoti cēliem nolūkiem. Mans kolēģis jau teica, ka mums jāsatieks vēlreiz un jāstāsta, vai mēs esam sasnieguši progresu. Runājot par Eirožastu, ļoti skaidri 85. līguma pantā ir noteikts, ka parlamenti ir piesaistīti Eirojust darbībam. Uh, It īpaši 85. panta pirmajā punktā tiek aicināts izvērst lielāku caurskatāmību un demokrātisko leģitimitāti krimināla tiesību jautājumos. Un ir paredzēta arī Nacionālo parlamentu iesaiste un ka Nacionālajā parlamenti ir jāinformē par Eurojust darbībām. Tā kā mums ir instrumenti, mums ir līdzekļi, ar kuriem nodrošināt šādu uh, uzraudzību un izvērtēšanu, bet tad eh, ir jautājums, kuri no mums dažādajos valstu parlamentos aicinās izveidot šādus izvērtējumu ziņojumus, un tad, kad šie izvērtējumu ziņojumi tiek stādīti priekšā nacionālajos parlamentos, vai mēs pārbaudīsim, lai pārliecinātos, ka mēs vienādi tos izskatām jo, ja mēs vēlamies salīdzināt un izvērtēt, tad mums ir nepieciešams dialogs pašu starpā attiecībā uz to, ko mēs vēlamies redzēt un kādus rezultātus vēlamies saņemt šādai pārbaudas procedūrai. Līdz šim, ja nekļūdos, Eiropas padomu lēmums, ar kur tika izveidots Eurojust, paredz tikai to, ka parlamentam un padomai tiek tikai sniegt informācija par Eurojust darbībām Varbūt mums ir jādomā par šādu jautājumu. Proti, domāju par 32. pantu no 2002. gada lēmumu, ja mēs to varētu paplašināt uz valstu parlamentiem, vai tad mēs varētu īstenot efektīvu Eirodžas darbību kontroli. Vai mēs nevarētu šo normu kaut kādā veidā pastiprināt? Un vai mums nevajadzētu domāt par kādu kopēju struktūru, Erodžastā ar kādu kopējo komiteju ar visām izrietošajām sekām? Vēlos uzsvērt, ka parlamentārā uzraudzība nozīmē uzraudzību, kuru īsteno indivīdi, kurus ir ievēlējuši vēlētāji. Tad nu mēs saviem vēlētājiem nodrošinātu papildus garantiju, ka šādu divu organizāciju izveide ir ar mērķi nevis papildus kontrolēt individu, bet ar garantiju, ka šīs organizācijas nodrošinās individu tiesību aizsardzību un īstenošanu, tīpaši runājot par demokrātiskajām brīvībām. šajā plašajā telpā, kurā šobrīd ir 27 dalība valstis, šīs brīvības ir jānodrošina. Un demokrātiskai uzraudzībai ir jābūt atbildīgai un pilnībā caurskatāmai, lai varētu būt arī uzticība mūsu normām. Liels paldies Zīren kundzei, un tagad mēs varam atvēlēt uh, laiku noslēguma diskusijai. Vispirms došu vārdu Deliģirmo kundzei no Itālijas parlamenta. Paldies priekšsēdētāji. Šajā sanāksmē uh, izvirzītie jautājumi noteikti ietekmēs gan Eiropas līmeni, gan arī dalību valstu parlamentu darbu. Uh, cīņa pret nelegālo imigrāciju, cīņa pret organizēto noziedzību, tiesiskumu, brīvības nodrošināšanu. Visi šie jautājumi ir cieši savstarpēji saistīti, tajā pat laikā dalība valsts nevar to veikt viens pašs, tādēļ ir nepieciešama kopīga rīcība politika. Nešaubīgi, ka Eiropas Savienība aģentūras izmanto arvien biežāk. Šķiet, ka šī politika ir pareiza, bet, lai aģentūras dotu iecerēto, ir nepieciešama laba vadības sistēma, ir nepieciešama pietiekam, eh, pietiekams finansējums un ir nepieciešama eh, vēlme sadarboties no dalību valstu iestāžu puses. Bez tām ciešāka sadarbība un informācijas apmaiņa nozīmē, ka mums būs vieglāk cīnīties pret organizēto noziedzību un terorismu. Ja mēs gribam izvairīties no nelegālo imigrantu eksploatācijas, tad mums ir jārīkojas eh, solidāri. Padomājiet, piemēram, par Itāliju, kas geogrāfiski ir pakļauta šai parādībai, un mēs nevaram atstāt Itāliju uh, vienu, lai tā vien cīnītos ar to. Es vakar dzirdēju no Eiropas Eiropas parlamenta deputāti no Itālijas, ka mums ir jānotrošina eh, cilvēku pamatiesību aizsardzību, bet jā, šeit mēs tieši par to arī runājam, un ļoti svarīgi to ir ievērot, tad, kad runājam par pilnvaru pārnesi no nacionālā uz Eiropas līmeni. Mums ir jāgraugās, lai visas Eiropas aģentūras atskaitītos par tām darbībām, ko tās realizē. Tas nozīmē visu Eiropas parlamenta deputātu aktīvu iesaistīšanu aģentūru darbu uzraudzībā. Un mums vajadzētu izmantot šo politisko daudzveidību, kas mums ir Eiropas Savienībā, lai garantētu maksimāli labāko rīcību politiku tādu jautājumu risināšanā, kā tie, kas atrunāti Stokholmas rīcību programmā. Vispēcot, pagājušajā Eiropas parlamenta konferencē mēs aicinājām komisiju sagatavot darba dokumentu, pirms mēs nākam klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Un šajā konsultatīvajā dokumentā būtu jāsagatavo praktiski priekšlikumi šīs sistēmas labākai darbībai. Mēs cenšamies at, izveidot efektīvu un kopīgu telpu. Paldies! Paldies! Kariģis Skunks no Grieķijas parlamenta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Debatas kas noritēja šajās pēdējās divās dienās, šķiet ir bijušas ļoti noderīgas mums visiem. Un viens secinājums varētu būt tāds, ka Eiropas Savienība šajā svarīgajā brīvības uh, tiesiskumu un drošumu telpā ir apņēmusies virzīties uz priekšu daudz ātrāk. Un es domāju, ka mums ir jādod savus ieguldījumus šī procesa virzīšanā uz priekšu. Mēs, protams, esam centušies uh, viedokļus tuvināt, cik vien tas ir iespējams, un no tā varētu izdarīt secinājumu, ka Eiropas Savienības institūcijas un mehānismi, kas tiek izmantot pilsoņu aizsardzībā pret uh, organizēto noziedzību un nelegālo imigrāciju, ka šeit ir nepieciešama Eiropas līmeņa politika. Šīm pamatvērtībām cilvēktiesība aizsardzībai ir jābūt rūpīgāk iestrādātām mūsu rīcību politikā. Es domāju, aizejot no šī pasākuma, mēs varam secināt, ka dalībvalstīm uh, ir atšķirīga situācija attiecībā uz šo problēmu risināšanu, bet es, piemēram, uh, var teikt, ka ir valstis, kas uz saviem pleciem iznes vissmagāko slogu, tīpaši eh, saistībā ar nelegālo imigrāciju, organizēto noziedzību un narkotiku kontrabandu. Eiropas kopienas solidaritāte nedrīkst aprobežoties tikai ar skaistiem vārdiem. Mums ir nepieciešami reāli darbi, finanšu resursi un politiskā griba risināt problēmas, kas parādās, jo šajās divās dienās es tā arī nedzirdēju skaidru atbildi uz izvirzīšamies jautājumiem. Mums tas ir ļoti svarīgi, lai pienācīgi tiktu aizsargātas Eiropas Savienības ārējās robežas. Bez tam mums ir ļoti svarīgi, lai risinot sarunas ar Turciju, mēs neaizmirstu par to, ka Turcija piedalās militāros manevros. Un mums būtu šeit eh, jā, jābūt saliedētiem, un mums ir jāraugās uz. Um, to, lai mūsu prasības būtu konsekventas. Tālāk Eirožast un Eiropol. Es atbalstu to, kas tiek teikts, un es piekrītu tam, ka tikmēr, kamēr Eiropas Savienības pilsoņi nejutīsies pasargāti, tikmēr ksenofobija, rasis, eh, rasu naids būs vērojami. Es domāju, ka tas ir mūsu pienākums veidot šo drošuma sajūtu, savstarpējo uzticēšanos un es gribētu teikt, ka šī plaisa, neusticības plaisa parādās pilnīgi visās aptaujās par Eiropas Savienību, un mums vajadzētu raucīties, lai mūsu darbi garantē Eiropas pilsoņu drošību. Priekšsēdētāji, es gribētu teikt, ka es piekrītu jums, ka mēs nevaram raudzīties tikai uz ekonomiskajām lietām Eiropā. Mums ir jāraugās, lai tas, ko mēs darām, lai tas nodrošinātu mūsu pilsoņu drošību ikdienā. Paldies, Gomešs no Libe komitejas. Paldies, priekšsēdētāji! Ja runājam par šīm debatēm, kas mums izvēršās divu dienu garumā, tā, tās bija ļoti noderīgas. Es domāju, ka mums vajadzētu turpināt organizēt šādas tikšanās ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Es gribētu īpaši uzsvērt to, ka no šīm debatēm nepārprotami izriet tas, ka uh, liels progress ir ticis panākts. Tādās jomās, kas, kur piemēram 20 gadus atpakaļ, eh, tas šķita pilnīgi neiespējami. Tādēļ mums, kā tautas vēlētiem deputātiem, būtu jādomā par argumentu formulēšanu, lai pamatotu mūsu tālākās darbības, kas garantētu Eiropas Savienības pilsoņu brīvību un drošību. No šī viedokļa raugoties, mums ir nepieciešams Eiropas līmeņa prokurora institūts, tātad Eiropas prokuratūra. Šis ir laiks, kad pārobežu noziegumi izmanto visas iespējas, lai izvairītos no krimināla vajāšanas un paliktu nesodīti. Šis, šie pārobežu noziegumi tiek pastrādāti atbilstoši ļoti dažādiem scenārijiem. Un ja mums nebūs šāda kopīga instrumenta, ar ko cīnīties pret organizēto noziedzību, tad mēs nevarēsim mūsu pilsoņiem garantēt to, ko esam viņiem solījuši. Mēs nu pat dzirdējām stāstījumu par Schengens informācijas sistēmas novērtēšanu un kolēģis. Koeljo paskaidroja, ka mēs cenšamies pasargāt mūsu pilsoņus no ārējiem apdraudējumiem. Tajā pat laikā mums būtu jādomā arī par tiem apdraudējumiem, kas uh, pastāv Eiropas iekšienē, un tad Eiropas prokuratūra būtu tā, kas risinātu šos jautājumus. Tās būtu tās jomas, kur nacionālās jurisdikcijas vienas uh, nevar darboties un kur ir nepieciešama sadarbība starp dažādu valstu tiesību sargājošām institūcijām. Mūsu uzdevums būtu ne tikai kontrolēt un pārbaudīt, bet arī aktīvāk iesaistīt dalībvalstu valdību un izveidot šo svarīgo instrumentu, kas atturētu noziedzniekus no nozieguma izdarīšanas. Eiropol, Eurojust, Frontex. Tās visas ir Schengens telpas sastāvdaļas, Schengens telpas elementi. Un mums ir jāraugās, lai šīs aģentūras dotu pienotā vērtību. Un tagad došu vārdu Polijas parlamenta pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti uzmanīgi klausījos šeit izskanējušajos viedokļos un ļoti rūpīgi sekoju pēdējo divu dienu diskusijām. Nešaubīgi Eiropas Savienībai ir nepieciešama vesela rindas eh, institūciju, lai varētu pienācīgi funkcionēt, bet mums ir jābūt piesardzīgiem šeit, jo administrācija un birokrātiskais aparāts ir ar tendenci augt un vairoties. Tādēļ mums ir jābūt mēreniem, veidojot jaunus birojus. Tādēļ es esmu skeptiski noskaņots arī par Eiropas prokuratūras veidošanu. Jo institūcija bez tiesiskiem instrumentiem tās rīcībā nevar pienācīgi funkcionēt. Tā vietā mums vajadzētu izmantot jau esošās institūcijas, nevis veidot jaunas. Jo īpaši, es domāju, mums vajadzētu veikt pasākumus, lai uzlabotu sadarbību un pastiprinātu sadarbību starp dalību valstu prokuratūrām. Es no savas pieredzes zinu, ka šajā sadarbībā ir trūkumi. Piemēram, Ja runājam par tiesisko palīdzību, ko vien uh, otrais sniedz dalību valstu prokuratūras, to varētu izmantot daudz efektīvāk un plašāk. Jo man vēl, ka jauna institūcija veidošana radīs tikai papildus birokrātiju. Paldies! Paldies, Efemērs kungs no Libas komitejas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi es vispirms gribētu pateikt, ka man ir ļoti tāds pozitīvs viedoklis par šiem rezumējošiem vārdiem, ko uh, mums sniedz mūsu panelis. Attiecībā uz procedūru ko varētu izmantot aģentūra darba pārbaudēji un kontrolēji. Protams, vislabākais būtu izmantot formātu, ko izmantojām debatēs par padomas lēmumu, kur gāja runa par apvienoto komiteju, kur būtu arī Libe komitejas locekļi un citu komiteju locekļi, kas ir saistīti ar šiem jautājumiem no nacionālajiem parlamentiem. Tātad šāda apvienotā komiteja varētu darboties vai nu pastāvīgi, uh, vai arī ierobežotā formātā. Tātad tā varētu tikties regulāri divas reizes gadā. Un vēl pēc nepieciešamības, ja tādas rodas kaut kādos ārkārtas apstākļos, tikšanās vieta varētu būt Brisele un uh, šo tikšanos laikā varētu runāt par budžeta jautājumiem, par budžeta īstenošanu. Tālāk varētu runāt par ikgadējiem darba plāniem. Un varētu apspriest priekšlikumus jauniem pasākumiem. Trešā joma būtu aģentūru direktoru un vadītāju ievēlēšanu, un e, ceturtais darbības virziens varētu būt informācijas apmaiņa, kā arī uh, kontrole uh, gadījumos, ja ir kaut kādi ārkārtas apstākļi. Paldies, tas būtu viss. Labi, paldies. Elfāno kundze no Libe komitejas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un liels paldies, eh, ka jūs organizējāt šo starpparlamentāro sesiju, jo tas nešaubīgi dod dalību valstu parlamentiem eh, gūt labāku ieskatu tajā, ko mēs darām šeit Eiropas parlamentā un varbūt uh, kliedēt uh, nepareizi izveidojušos priekšstatus, jo jūs jau iepriekš arī pieminējāt šo, teiksim, neskaidrību par pilnvarām, par uzdevumiem. Par to runāja arī eh, pār, Itālijas parlamenta pārstāvis iepriekš. Atšķirībā no dalībvalstu parlamentiem, Eiropas parlamentam tiem žēl nav iespēju uh, prasīt atskaitīšanos eh, no atsevišķiem ministriem, bet mēs esam atbildīgi 500 miljonu pilsoņu priekšā. Eh, protams, ir izveidot dažādi džentlmeņu līgumi un ir arī dažādi dibināšanas līgumi, pamatlīgumi, kur iet runa par cilvēku tiesībām un citām pamatiesībām, bet mūsu komiteja pēdējos mēnešos uh, run, ir strādājusi pie Itālijas un Lībijas draudzības līguma. Un uh, notiek sarunas starp Lībiju un padomi, un ir ļoti grūti saņemt informāciju par šiem līgumiem. Šī komiteja ir ļoti modra, un uh, daudz cilvēki mūsu komitejā ir centušies uzsvērt uh, neizpratni par šādu veidu līgumu slēgšanu. Tas, ka šādas uh, lietas notiek, uh, es domāju, par to mums vajadzētu runāt. Paldies! Mēs tuvojamies šīs sesijas noslēgumam. Es neredzu, ka vēl kāds gribētu izteikties. Tādēļ domāju, ka mēs varētu tagad izdarīt eh, tāds noslēguma secinājums. Es gribētu sākt ar sevi un skaidri pateikt, ka es nedomāju atbildēt vai kaut kā atspēkot jūsu teikto. Tikai gribēju teikt, ka šī viedokļa apmaiņa ir ārkārtīgi interesanta, ka tā savstarpēji mūs ir bagātinājusi un ļāvusi mums skaidrāk paskatīties uz jautājumiem, par kuriem mēs diskutējām. Mēs esam visu ņēmuši vērā, kas ir ticis teikts, un es tikai varu cerēt, ka visu šo te materiālu uh, kaut kā nodos tālāk eh, kolēģiem nacionālajos parlamentos, arī mūsu parlamentā, lai šī informācija tiktu apstrādāta, lai visi izvērtējuma elementi tiktu ņemt vērā un lai darbs būtu efektīvāks un labāks. Bet nu tā apkopojot es gribētu teikt, ka daudzi parlamentārieši teica, tīpaši pēdējā diskusijas sadaļā, ka laiks ir ārkārtīgi svarīgs. Jā, mēs esam teikuši to, ka īsā laika periodā ir liels progress panākts un ka dažas iestādes vispār neeksistēja pirms 15 gadiem, piemēram, Frontex. Tagad tā ir realitāte, tā turpinās darboties un pat tiešām ļauj uzlabot situāciju. Piemēram, ja mēs runājam par Frontex, īpaši izsakās grieķi, spāņi, itāļi, maltieši. Viņi runā biežāk nekā, piemēram, skandināvi, un tas ir tikai dabīgi. bet Frontex pirms desmit gadiem neeksistēja. To izveidoja 2004. gadā, sāka darbu 2005. un jau mēs jūtam atšķirību. Un mēs to redzam, piemēram, ja mēs nākam no Kanārijas salām, kā es, tad tas ir redzami, tad tas ir acīm redzams. Jo tur visu laiku ieradās nelegāli imigranti, bet pašlaik situācija ir mainījusies. Liels progress ir panākts, bet ir skaidrs, ka laiks ir ierobežots. Mums ir pieci gadi, kuru laikā ir jāveic Lisabonizācija. Pēc pieciem gadiem ar, jāpārskata arī Eiropola, Eurojust, Frontex mandāts, pilnvarojums. Uh, Mums ir jādara vairāk, lai komisija visu pabeigtu laikā un lai tiktu panākts būtiks, būtisks progress un lai tiktu sasniegti tie svarīgie mērķi, kas ir noteikti Lisabonas līgumā. Otkārt, tā kā laiks iet uz priekšu, mums ir jādara viss iespējamais ar mums pieejamiem rīkiem. Mums ir jāuzlabo solidaritāte, proporcionalitāte. Un nav pieņemams tas, ka solidaritāte ir kaut kur aizmugurē, tā ir tik maza. Runājot par palīdzību dalību valstīm, kurās ir kaut kādas ārkārtas situācijas, piemēram, Grieķija pēdējā laikā. Mums ir jāpiespiež Eiropas iestādes, it īpaši padome, parādīt solidaritāti. Uh, jo tas ir viens no galvenajiem principiem brīvības, drošības un tiesiskuma jomā. Jo tas tagad ir kļuvis par Eiropas procesa pilāru, par Eiropas Savienības uzdevumu. Tas ir ierakstīts līgumā. Un beidzot būtu jāsaprot, ka Lisabonas līgums ir stājies spēkā. Dalībvalstis padarīja to iespējamu, Un tieši tāpēc tad dalību valstīm arī būtu jāpilda tas, kas līgumā ir rakstīts. Un nobeigumā es gribēju pieminēt to svarīgo ieguldījumu, lai uzlabotu esošās iestādes un aģentūras. Es esmu piezīmējis daudzus priekšlikumus, kas ir praktiski, kas ir loģiski. Pat šorīt dzirdējām dažus no tiem, piemēram, kā aģentūras varētu uzlabot savu darbu. Bet mums ir jāsaprot, ka mēs esam parlamentārieši un mēs varam tikai veikt parlamentāro kontroli lai tiek nodrošināta caurskatāmība, atskaitīšanās un leģitimizācija. Tas ir tāds pastāvīgs, ilgstošs uzdevums, kas jāveic soli pa solim, regulāri, un mums būtu jāiemācās, kā to darīt šādās sanāksmēs par politisku lēmumu. Ja mēs efektīvi neveiksim šo uzdevumu, tad risks, kas varētu rasties, ir, piemēram, ksenofobija, bailes, baiļu politika, bailes pret nezināmo, bailes pret cilvēkiem, kas klauvē pie durvīm, pret ārzemniekiem, pret savādākajiem, pret citiem. Globālā pasaulē tas nav risinājums, tas Tas nevar būt risinājums, tā nevar būt kaut kāda pieejama vai pieņemama iespēja, jo globālā pasaule nav atgriežama atpakaļ, tā ir realitāte. Mums tas ir jāpieņem, un mums ir jādara vai jāstrādā daudz labāk, lai Eiropas parlaments nekļūtu populistisks, ksenofobisks, Un mēs nevēlamies, lai arī nacionālajā politikā kaut kas tāds parādītos, piemēram, populisti nāktu pie varas, eh, rasisti, kaut kādas rasistiskas tendences, kā mēs to esam redzējuši dažās vēlēšanās nacionālā līmenī pēdējo gadu laikā. Vēlreiz izmantoju iespēju pateikties visiem par sadarbību, par vēlmi dalīties informācijā, par politiskiem procesiem nacionālos parlamentos un arī Eiropas parlamentā. Un tagad nobeigumā došu vārdu kolēģē no Beļģijas senāta Olgai Zrihenai. Man liekas, ka tas, kas tika pateikts, ārkārtīgi, bija ārkārtīgi svarīgs. Es ceru, ka mēs turpināsim so, šo darbu un atkal tiksimies. Tas, ka mēs esam beiguši darbu šodien, nenozīmē, ka darbs nav jāturpina. Tā būtu jākļūst par mūsu prioritāti, tā ir ārkārtīgi svarīga. Runātāji ārkārtīgi skaidri norādīja, es redzu, ka viņi ir ļoti motivēti. Tas, kas notiek uz mūsu robežām, atbilst tam, kas notiek mūsu valstīs. Liels paldies jums! Paldies par jūsu demokrātisko ieguldījumu! Un gribu pateikties arī Libijas komitejai no Eiropas parlamenta. Paldies! Paldies par jūsu sadarbību! Paldies, ka ieradāties!